Buongiorno a tutti. Labrīt visiem. Vai jūs varētu lūdzu ieņemt savas vietas? Tad mēs varētu sākt darbu. Come sempre avremo un rigoroso rispetto dei tempi, visto che... Kā parasti mēs ļoti stingri ievērosim mūsu darba kārtību, mūsu plānojumu, jo tieši pusdienas laikā 12. pie mums ieradīsies komisārs Ettingers. Uh, un tad mēs uzklausīsim viņa domas par attiecīgiem jautājumiem. Tāpēc mūsu laika grafiks ir ļoti saspringts, mums ir ārkārtīgi svarīga debate par mazajiem un vidējajiem uzņēmumiem. Mēs strādājam mūsu komitejā ļoti daudz ar MVU problēmām. Uh, Mēs ļoti labi apzināmies, ko nozīmē mazie vidē uzņēmumi dažādās nozerēs, cik svarīga loma ir šo uzņēmumu ieguldījumam ekonomikā, tāpēc mēs e, izmantosim mūsu kolēģu pieredzi, Rū, Rū, Rībiga kungs, un tagad došu vārdu pirmam runātājiem desmit minūtes katram runātājiem no sākuma. Mums ir šeit ir īpaši iekārta, kas arī spēja kontrolēt šo laiku. Un vispirms mums ir Aleksandrs Laukungs no Bavārijas eh, Tirzniecības Rūpniecības palātas. Lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundzes, runāšu vācodā. Eh, dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, eh, uzliku uz galdu pulksteni, centīšos turēties pie laika nosacījumiem desmit minūtes, tātad un pastāstīšu jums par Enterprise Europe Network darbību Bavārijas pavalstī. ES programmām ir jābūt tādiem kā balstīm e, ceļā uz e, konkrēti spējīgu, e, ja maziem vidiem uzņēmumu uzņēmumiem Eiropas Savienībā, un tas ir vēl jau vairāk svarīgi sarežģītos ekonomiskos apstākļos. Horizon 2020 ir ļoti svarīga programma, bet mūsu šodien apskatāmiem jautājumiem vēl svarīgāk ir kosme programma. Bavārijā eh, ir apmēram desmit partneri, kas piedalās eh, sešas turniecības rūpniecības kameras, četras citas eh, organizācijas, trim no inovāciju un pētniecības jomas. Uh, inovāciju pētniecības, kā arī internacionalizācija, kas attiec uz MVU, e, tie visi ir cieši saistīti jautājumi. Un tas ir ļoti pareizi un likumsakarīgi, ka tie strādā vienā programmā. Tā tam vajadzētu būt arī turpmāk, sākot no 2014. gada, kas attiec uz uh, um, Enterprise Europe Network, tātad sākot no 2015. gada. Mūsu pakalpojumi, ko mēs piedāvājam divos virzienos - inovācijas uh, pētniecība, kā arī internacionalizācija. Visi inovatīvākie uh, uzņēmumi, kas visvairāk jaunājums, tā kad ievieš, parasti arī darbojas ļoti veiksmīgi starptautiskā līmenī. Enterprise Europe Network Bavārijā ir ar labu reputāciju uh, ne tikai uzņēmēji, bet arī politika banķu un valsts pārvaldes eh, jomā, tāpēc Bavārijā ir 18 inovāciju klasteri, ar kuriem mēs cieši sadarbojamies, ar katru, katrā klasterā eh, arī eh, ir īpaši akcents uz internacionalizāciju. Nav noslēpums, ka Bavārijā ir ļoti cieša, harmoniska sadarbība ar visiem partneriem. Inovācijas projekti turpmāk Horizon 2020 eh, projektā atradīs savu vietu, bet tehnoloģija transfers, kas MVU uzņēmumiem ir īpaši svarīgi, paliks kosmē ietveros. Un tieši to mēs arī vēlētos. Lai nebūtu nekādi eh, šeit efektivitātes zudumi, arī ja eh, dažādi ģenerāli direktorāti tad par implementāciju atbildēs. Mēs eh, administratīvas problēmas nevaram atļauties savās kontaktos ar maziem vidiem uzņēmumiem. Enterprise Europe eh, problēma ir tā, ka ja partneri un uzņēmēji nezin, eh, kas vada šo programmu un kas to finansē, ja ir dažādi finansētāji un vadītāji, tas rada problēmas uzņēmumiem. Un tas mums arī šķiet uh, problemātiski. No šādiem jucekļiem būtu jāizvairās eh, pa, eh, noteikti nākotnē. MVU atbalsta nozīme ir tāda, ka resursi ir jāņem nopietni eh, un tiem ir jābūt ar solidu reputāciju. Skaisti vārdi nevienam nelīdz. Un tad nu, budžeta jautājums pie tā es gribētu pieskarties jautājums, ka 0,24% nu, no daudzgadu finanšu eh, plāna līdzekļiem principā ir paredzēti kosmē aktivitātēm. Tas ir diezgan apšaubāmi, jo, ja es aplūkoju Enterprise Europe tīkla aktivitātes, tad mēs iegūstam 0,04% tikai. Tad nu jājautā, Vai tiešām mēs varam eh, runāt par to, ka MVO atbalsts Eiropā ir tik svarīgs? MVU finansēšanas iespējas, to iegūšana un radīšana, tas arī nākotnē būs svarīgs uzdevums. Uh, mums ir arī uh, eh, Tirzniecības palātu tāda jumta organizācija, kas ir izteiksies par to jau, es to tagad cīkāk nedarīšu, bet mums ir dažādas aktivitātes reģionālā līmenī, eh, kurā piedalās arī Tirzniecības rūpniecības palātas. Eh, pār šiem jautājumiem mēs vēlētos to saglabāt arī nākotnē, un, jo nevar būt tā, ka Brisele centralizēti vēlētos eh, visu šīs aktivitātes vadīt. Instrumenti un kredīta garantijas, tas ir uh, svarīgs uh, instruments, bet to vēl jāprecizē, jo ne visi partneri, kas veicina MBU, ir bankas, ne visi zina, kā ar šiem instrumentiem strādāt, un tādēļ mums ir jāraugās, kā šie tīkli uh, IIN tīkls, piemēram, arī nākotnē darbosies. Runājot par uh, finansējumu turpināšanu, tas ir ļoti svarīgs jautājums, sensitīvs jautājums šeit svarīgi savstarpējā uzticēšanās, arī tas ir jānodrošina nākotnē. Mums šķiet ļoti svarīgs arī internacionalizācijas jautājums, bez inovācijām, pētniecības un finansējuma. Tas ir viens no svarīgiem Enterprise Europe Network pīlāriem, balstiem. Arī šeit no MVU viedokļa es iekšējais tirgus, jā, no ES eh, viedokļa raugoties, tas ir kā ir iekšējais viens tirgus, bet mums eh, tās ir it kā ārzemes, tomēr mēs parastā raugamies. Bavāru uzņēmumiem galvenais mērķis ir Austrijas tirgus un patiesībā eh, tomēr mēs reālajā dzīvē šeit saskaramies vēl ar šķēršļiem. Šeit arī jāizvairās no paralēlu struktūru veidošanas, um, lai nebūtu uzņēmumu dublēšanās, piemēram, starp divpusējām tirdzniecības rūpniecības kamerām un tām struktūrām, kas atrodas uz vietas uh, valstī. No šādas uh, pienākumu dublēšanās arī nākotnē būtu jāizvairās. Uh, Eh, un dažādie ģenerāli direktorātiem ir šeit jāsaskaņo savu, savu viedokli un savu politiku. Enterprise Europe Network ir viena no MVO atbalsta galvenajām struktūrām. Kāpēc? Jo tā darbojas uz vietas, strādā ar uzņēmiem ļoti tieši, un tā tam arī jāpaliek nākotnē. Tieši uzņēmumos norisinās šīs konsultācijas par internacionalizāciju, pakalpojumiem, pasākumiem, uh, uz vietas, kā arī tā dēvētā in-house konsultācija, tātad uzņēmuma iekšienē. Ietekmes izvērtējums un ietekmes indikātori e, jomā pat labam pārāk liels prasības ir attiecībā uz ārējām formālām prasībām, kā partnerības nolīgumiem. Te jāuzdod jautājums, vai nebūtu liederīgāk ņemt vērā praktiskus skaitļus eh, no uzņēmumu konsultāciju prakses. Pretējā gadījumā eh, šī kvantitatīvā KMU konsultēšanas eh, veiksme ir diezgan apšaubām. Mēs vēlētos Eh, veiksmīgos eh, līdzšinējā eh, MVU tīkla elementus saglabāt arī pēc 2014. vai 2015. gada. MVU devīze ir tāda, ka visam ir jā, jābūt pietuvinātam praksei, vienkārši, praktiski, un uh, to dēr ņemt vērā arī uh, konsultantiem. Tas, tas būtu galvenais, ko es vēlējos sacīt. Es ceru, ka es runāšanas laiku esmu ievērojis. Diskusija noteikti būs interesanti. Mūsu nākamie runātāji patiesībā runās par jautājumiem, kas cieši saistās ar man sacīto. Paldies par jūsu uzmanību. Es ar prieku piedalīšos diskusijā un vēlos vēl norādīt uz to, ka mums ir arī pozīcijas dokuments par kosme programmu. Tas šodien cerams tiks izdalīts un manas prezentācijas kopsavilkums arī ir saņemams eh, sekretariātā. Paldies par uzmanību! Paldies par šo runu un paldies par to, ka ievērojāt arī reglamentu. Tālāk mums ir Alessandro Spādo. Viņš ir InnoHub <clears throat> priekšsēdētājs, pārstāv Milānas tirzniecības kameru. Paldies, labrīt visiem! Līdztekus tam, ka es esmu Ino Bohab priekšsēdētājs un arī Milāns Tirzniecības palātas pārstāvis. Ino Bohab ir kameras nodaļa, kas ir atbildīga <clears throat> par inovācijām, bet es izmantošu arī savu pieredzi kā kāda uzņēmuma vadītājs. Īsnībā es runāšu kā izpildu direktors. Un es gribētu dalīties ar savu praktisko pieredzi. Mūsu uzņēmums ir vidējs uzņēmums. Tas nav īsti mazs un nav arī liels. Nu, vispirms Milāns izniecības kameras vārdā Es gribēju teikt, ka mēs atbalstam Euro Chambre programmu, arī nesenās publikācijas, kas nāk no šīs programmas institūcijām, un mēs arī gaidām kozme programmu. Kosme programma ir ārkārtīgi svarīga, ja mēs gribam arī stiprināt mazo vidēju uzņēmumu konkurētspēju. Tomēr, ja mēs patiešām gribam to uzlabot, tad ir jāuzlabo arī budžeta atbalsts MVU. Uh, jo šo brīdi saņemtais, saņemamais atbalsts nav pienācīgs, ņemot vērā tos ambiciozos projektus, kas mums ir jārealizē. Mums ir ļoti daudz dažādi projekti, paredzēti kosmē ietvaros. Mēs zinām, kā ir attīstījušies MVU pēdējos gados, laiki ir bijuši grūti. Ir ļoti liels konkurences spiediens no Āzijas, līdz ar to MVU ir ļoti uh, viegli ietekmējami, tāpēc ir nepieciešams atbalsts no Eiropas programmas puses. Un tāpēc mēs uzskatām, ka finansējums ir jāpalielina un jānodrošina. Ir jānodrošina viegli piekļuve arī finanšu avotiem, vēl ņemot vērā arī to līmeni, kādā strādā MVU starp šiem maziem uzņēmumiem ļoti daudz ir mikro uzņēmumu. Tas nozīmē, ka tur strādā mazāk kā desmit darbinieki un manā rajonā apkārt Milāne, ko es tieši pārstāvu, apmēram 93% uzņēmumu tādu, kur mazāk par desmit darbiniekiem strādā. Tāpēc jūs saprotat, cik svarīgi ir nodrošināt to, lai finansējums būtu viegli pieejams. Tā tiešām ir ļoti svarīga problēma. Un vēl viena problēma ir mūsu vai uzņēmumu drīzāk sarežģītās attiecības ar bankām. Un arī šeit vajadzētu skaidrāk saklausīt Eiropas balsi. Mēs zinām, ka ļoti daudz, kas ir plānots Eiropas līmenī, bet eh, bankas faktiski nepilda to, kas būtu jāpilda, un mums trūks šī sinerģiskā efekta ar eh, bankām, vajadzētu tās iesaistīt arī. Un vēl gribu runāt par MVU definīciju. Gribētu stāstīt par savu uzņēmumu. Mēs strādājam inženieru darbu jomā 2500 vai 250 darbinieku. Mums ir 250 darbinieku. Un <clears throat> tur ir noteikti apgrozījumi limiti, un tas būtu jāpārskata, jo pēdējos gados izēvielu izmaksas ir palielinājušās trīskārt, un varbūt nevajadzētu 250 darbinieku definēt kā uh, slieksni, kā arī 50 miljonu apgrozījum, eiro apgrozījums varbūt nav īstais pareizais slieksnis. Šeit es varētu ilustrēt arī ar situācijas savā lokā. Mums ir 70 miljonu apgrozījums un 160 darbinieki strādā pie mums. Uh, tāpēc uh, 50 miljoni ir par zemu, bet no otras puses mans apgrozījums ir saistīts ar izēvielu cenām, kas ir ļoti svarīgs elements manā jomā, jo es strādāju tieši inženierijas jomā. Tāpēc vajadzētu ļoti rūpīgi pārskatīt šo definīcijas jautājumu, proti šī definīcija, kas var pretendēt uz finansējumu, un šie sliekšņi ir saistīti ar 250 darbiniekiem un apgrozījuma lielumu. Tāpēc vajadzētu padomāt par to, kā arī padomāt par to, kā labāk atbalstīt mikro uzņēmums. Vēl no savas pieredzes varu teikt, ka mums ir jācenšas stiprināt saiknes ar uzņēmumu tīkliem vai uzņēmumu grupām. Varbūt vajadzētu mikro uzņēmumiem iesaistīties arī projektu izstrādēs. Tur, kur ir atdeve no tā, ka uzņēmums strādā grupā. Mums pirms Itālijā bija kāds projekts. Projekts bija ar domu savest kopā mazos lielos mikro uzņēmumus, arī pētniecības un, un universitātes institūts. Tad mums bija tāds projekts, un es uzskatu, ka tas ir veiksmīgs. Mums vajadzētu varbūt kopēt eh, šādu projektu. Jo tas ir ļoti labs piemērs, līdz ar to jūs iegūstat lielāko pievienoto vērtību. Eh, sanāk, ka visas investīcijas noved pie atdeves, un investīcijas patiešām ir nepieciešams tāda veida projektos. Un šis mans pieminētais projekts tiešām dod rezultātu. Un Un te ir runa par dažādu organizāciju apvienošanu. Runājot par tirzniecības kameru lomu EEN programma. 20 miljoni cilvēki ir kontaktējušies ar mums, un mēs esam iesaistījuši ļoti daudzus apmēram 200 tūkstoši cilvēku ir iesaistīti programmās, 200 tūkstoši tūkstoši tātad ir eh, tie, kas ir iesaistījušies dažādās programmās, projektu īstenošanā, bet mums ir nepieciešama labāka pārvaldība programmā tieši politiskā līmenī, jo mērķis ir iesaistīt eh, dažādas nozars, nozara organizācijas, arī darba devējus, pētniecības centrus, institūts. Ir nepieciešams nodrošināt labāku politisku pārvaldību par šiem eh, sinerģiski apvienotajiem projektiem jāsadarbojas ar tirzniecības organizācijām un zinātniekiem. Zinātne, tirzniecība, un tāpēc jāizmanto labāk universitāšu, zinātnes pētiesko institūtu potenciāls. Noteikti mums ir jāizmanto arī tas, ka ir iespējams iegūt arī no tehnoloģiju izmantotājiem kaut kāds jauns zināšanas elements. Uh, finansējums arī nepieciešams. Tas vai to vajadzētu fokusēt uz inovācijām. Inovācijas ir kaut kas tāds, kas varētu stiprināt mūsu uzņēmumu konkurētspēju, mēs varētu būt labāki salīdzinot ar jauno ekonomiku pārstāvjiem. Tad tehnoloģiskā inovācija ir svarīga, izmantojam zinātni un pētniecību. Inovācija ir skatām plašākā ziņā Mums jādomā par inovatīviem procesiem, par inovatīvām metodēm. Tas nav tikai kaut kāds tehnoloģisks jauns risinājums. Šeit es runāju par inovācijām plašākā ziņā. Ja mēs runāsim par inovācijām plašākā veidā, tad mēs iesaistīsim ļoti daudz uzņēmumus, ja ne, tad izslēgsim ārā. Ir arī terciārais sektors, un arī tur uzņēmumi būtu jāiesaist. Tālāk mūsu tirzniecības kameru loma pēdējo gadu laikā. Es vienmēr esmu atbalstījis klasteru inkubātoru veidošanu. Pavisam nesen kāds inkubators ir izveidots, un tur tiek pētīti dizaina elementi. Jo tieši dizains ir kaut kas eh, īpaši svarīgs pēdējā laikā, kas iezīmējies Milāns ekonomikā. Eh, atbalstam dažādus konkursus, piedāvājums, atbalstam jaunos sektors, nanotehnoloģijas, biotehnoloģijas. Uh, Visi tie ir tie sektori, kur tiek izmantota zinātne ļoti plaši. Lūk, tur mēs tieši saskatām tirzniecības palātas lomu un tirzniecības palātas vai kameras arī virza uz priekšu kozmē institīvas. Un visbeidzot, kaut kas tāds, ko jau teicu iepriekš, bet vēlreiz atkārtoju. Labāk ir jāizmanto dažādus tīklu struktūras Ja mēs gribam veicināt izaugsmes eh, programmas, tad mums ir jāsasniedz kritiskā masa. Ja kritiskās masas nav, tad ir grūti izmantot efektīvi finansējumu. Sanāk vienkārši tāds leikans atšķaidīšanas princips un internacionalizācija arī kaut kas tāds, kas ļauj uzņēmumiem paraudzīties ārpus savām robežām, saviem horizontiem, uz jauniem tirgiem. Uh, Un par inovāciju, jāsaka, finansiālās atbalsts nav bijis pārāk efektīvs, naudas ir bijis par maz un arī nepareizi izlietotā ir. Tāpēc eh, projekti ir jāapvieno, tieši tie, kas ir fokusēti uz SME vai uz MVU jādomā arī par to, kā atalgot labākos eh, un tos, kas strādā eksportam, jo izaugsme Eiropā ir svarīga. Tad ja mēs varam eksportēt uz tām valstīm, no kurām joprojām nāk investīcijas. Diemžēl šīs investīcija valsts šobrīd ir tās valsts, kas atrodas kaut kur citur, ne šeit, tāpēc mums vajadzētu mērķēt mūsu eksportu uz šiem citiem tirkiem, kur ir eksporta poten eh, investīcija potenciāls. Paldies! Lielas paldies! Paldies par jūsu prezentāciju un paldies, ka ievērojat arī jums vēl atvēlēto laiku. Un, nu, dosim vārdu mūsu referentiem. Rubik kungam sākumā trīs minūtes. Jāsaka, šo, šorīt laika mums nav daudz, un uh, debatē mums būs 20 minūtes. Lūdzu. Paldies priekšsēdus kundze, paldies arī abiem prezentāciju sagatavotājiem. Eh, manuprāt, jūs abi ļoti skaidri pasacījāt, pa ko iet runa. Izaugsmas programmām ir nepieciešami jauni stimuli, un tādēļ mēs Eiropā esam kļuvuši uzmanīgi, jo daudz tiek runāts par naudu, par līdzekļu pārdalīšanu, taču es domāju, mums būtu jāpaliek pie principa, ka vispirms neatņemsim maziem vidējiem uzņēmiem tos līdzekļus, kas ir viņa rīcībā, lai nenāktos pēc tam akal no jauna tiem tos piešķirt tiešām šis kapitāla atbalsts ir nepietiekošs, jo mūsu nodokļu sistēmas e, neapbalvo tos, kas e, e, uzņemas riskus, ir flagmaņi, un viņiem līdzekļi taisnotrādi bieži tiek atņemti, un tas nav pareizi. Uh, Tādēļ, ja mēs gribam radīt jaunas darbvietas, tad mums maziem vidiem uzņēmējiem nedrīkstam izvilkt no kabats eh, tos līdzekļus, kas viņiem reiz piešķirti, jāatstāja tie viņu rīcībā, un, ja mēs runājam par norakstīšanu no 3 un 500 eh, eiro eh, um, pašu līdzekļu, tad uh, tie nav jāpliek ar nodokļiem ASV. Šajā ziņā ir daudz dāsnāka uh, Šeit ir jāvadās pēc labākās prakses, ir jāizstrādā um, programma, kā veicināt e, eh, MVU optimālā veidā ar nodokļu palīdzību. Apvienotos Arābu Emirātos ir brīvās ekonomiskās zoģis, kur nav nekādu e, uzņēmumu nodokļu, ienākumu nodokļu, starptautiskie uzņēmumi tur darbojas, tur rodas jauni eksporta Eh, krustpunkti, centri un tātad mums ir nodok, ar nodokļiem patēriņš jāapliek drīzāk, nevis ražošana. Tas būtu galvenais, es domāju, uz ko jums jāraugs. Ja mēs, ja mums trūk, pietrūks līdzekļu maziem vidiem uzņēmiem, eh, tad uh, ir jāraugās, kāpēc. Uh, Un jājautā arī par bankām. E, pastāv konkurence starp Eiropas bankām un esošām reģionālām bankām. Eiropieši piedāvā e, veiksmīgi, fin izdevīgi finansējumu bankas vēlas pārdot savu parasto produktu klāstu, tam ir jāgūst pēļņa. Mm, viņas ir spiestas nopelnīt, līdz ar to viņas nepriecājas par šiem konkurenčiem instrumentiem, kas nāk no Eiropas. Uh, Tādēļ mums jājautā, vai mēs nevarētu strādāt tā kā ar Euro, Eureka, kur eh, es gadījumā mēs jau tās programmē parlamentā tā sadījām, ka eh, pamatlīgums tiek noslēgts ar citiem partneriem, tātad tā ir tā, privātā, privātā publiskā partnerības līgums. Un tad mēs eh, tirgu jau esošos instrumentus piesaistam savam finansējumu. Trešais variants Mēs radām MVU vērtspapīru biržas, Müller kungs no Austrijas ir šodien arī mūsu vidū. Tas ir piemērs, ka mēs kopā ar bankām MVU eh, ievedam biržā, eh, piemērojot eh, nosacījums, un tad tie pilsoņi, kas vēlas piedalīties risku uzņemšanā un arī peļņā, viņiem šādi iespēja tiek dota Šīs ir jaunas inovatīvas pieejas, no kurām mēs tiešām varētu mācīties iespējams un tos iestrādāt arī savā likumdošanā. Paldies! Paldies! Tagad dosim vārdu kolēģim Kreutzmanam, kurš arī ir līdz referents. Paldies, priekšsēdus kundze! Laukungam vēlētos jautāt. Jūs strādājat ar Europe Network eh, Bavārijas Tirdzniecības rūpniecības kameras uzdevumā. Un mēs dzirdējām, ka maziem vidiem uzņēmumiem ir jāpāvar augsts slieksnis, lai sagatavot pieteikumu šādai atbalsta programmai, bet ja tie to reiz ir izdarījuši, tad tie vairāk kārt to izmanto. Un te man jautājums, jūs sacījāt, ka mums šī birokrātijas slieksnis ir jāpazemina. Kādas konkrētas ierosinājumas jūs no savas praktiskās pieredzes varētu mums dot? Esmu kosme programmas uh, līdzreferents, tādēļ man interesē, kā mēs šo programmu varam padarīt interesantāku maziem vidiem uzņēmumiem, pat mikro uzņēmumiem. Otrkārt, jūs kritizējāt, ka garantijas ir pārāk zemes, 150 tūkstoši eiro, jūs ierosniet 500 tūkstoši eiro tā vietā, bet mums ir arī robeža līdz 150 tūkstoši eiro. Vai mēs nevarētu paaugstināt šo banku garantijas summu? Tāda varētu, manuprāt, izskatīties alternatīva. nav obligāti summa jāpaukstina uz 500 tūkstoši. Kaut gan varētu darīt gan vienu, gan otru. Kā, kādas iespējas jūs redziet atraktīvāk padarīt šo programmu, tās atpazīstamību veicināt? Man bija iespēja piedalīties Hesens pavalsts uh, biroja pasākumā, uh, uh, kurš arī runāja par to, ka tirdzniecības rūpniecības kamerām ir uh, jādarbojas līdz šo instrumentu popularizēšanā, ko jūs varat darīt šajā labā. Līdzekļi kozmai eh, ir diezgan nepietiekoši. Inovatīvie uzņēmumi var saņemt finansējumu, bet te ir jautājums, tas nevienmēr ir skaidrs, ko nozīmē no tīs uzņēmums. Un te ir jautājums, kā mēs no Horizon 2020 Tādēļ, ka ir runa par biznesa transferu, kas ir svarīgs jautājums nākotnē, kā mēs varam uzņēmumu darbību turpināt, ja tas ir ģimenes uzņēmums un īpašniekam, piemēram, nav bērnu vai bērni nevēlas vadīt, šo, uzņemties uzņēmumu vadību. Tātad, ko darīt šādos gadījumos, ko mēs varam šeit ar kozmes palīdzību darīt, tād man būtu jautājumi. Paldies! Grāci, čia kolēģi. Kol... Paldies. Vai kāds kolēģis gribētu izteikt? Udī, kungs, lūdzu. Merci, madame la présidente. Et merci. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies kolēģiem, tiem, kas ir organizējuši šo uzklausīšanu. Es arī uzskatu, ka MVU ir tiešām pats pamats, uz kura mēs varam būvēt izaugsmi. Es gribētu uzdot vairākus uz, uz jautājumus. Vispirms par konkurētspēju, jo tā ir tiešām tēma, kas dominē mūsu diskusijas pirmajā daļā. Kādā veidā jūsuprāt mēs varētu <clears throat> uzlabot konkurētspēju mūsu MVU? Te ir konkurētspēja divējādā ziņā ir viena, kas ir saistīta ar cenām, un tad ir otra konkurētspēja, kas ir saistīta ar elementiem ārpus ārpus cenas kvalitāte, patenti, inovācijas, arī pētniecība, arī cik ātri var atrisināt kaut kādus strīdus. Kādā veidā jūs domājat uzlabot šo konkurētspēju, it īpaši tātad mūsu MVU? Vai jūsuprāt Eiropas Savienības līmenī konkurenci vajadzētu fokusēt tikai uz cenas aspektu, jo dažreiz mums ir tādas vēlēšanu kampaņas, un mēs izmantojam šos argumentus, un cilvēki domā, ka cenas neietekmē konkurētspēju, vai, piemēram, jūs varētu izrīt kādus salīdzinājumus. Otrs jautājums ir saistīts ar produktivitāti. Vai mūsu mazie vidēji uzņēmumi ir pietiekami produktīvi? Vai vienas ekonomiskās vienības uz vienu darbinieku produktivitāte ir pietiekama? Vai mēs varam te kaut ko salīdzināt? Eiropas eh, strādnieks, kas strādā MVU, vai tas ir produktīvs? Otrs jautājums tālāk. Eh, mazo un vidēju uzņēmumu pārcelšanās eh, tad lielie uzņēmumi veids šo pārcelšanos vienā veidā, bet mazie uzņēmumi ir cita lieta. Vai šeit eh, tirdzniecības kamerai ir kaut kāda loma tieši šai pārcelšanās pārneses procesā? Jo mums ir starptautiskie tirgi, mums, piemēram, var strādāt Francijas uzņēmums, Austrijas tirgu un otrā. Un vēl par konkurētspēju sociālais dialogs ar MVU Mēs vienmēr sakam, ka šeit ir humānā uh, eh, dimensija, jo vadītājs vienmēr ir ļoti tuvs saviem darbiniekiem, vai šeit tiek veikts pietiekams sociālais dialogs, un mēs runājam Eiropā par um, minimālo algu, uh, par to, kā tas darbojās um, senajās komunistiskajās valstīs 200, 300 uh, eiro. Un ja šīs algas uh, nepieaug, kādā veidā tas tiek izrunāts. Un kādā veidā MVU varētu darboties šajā ziņā, arī konkrēti ziņā, un kādā veidā viņi varētu stiprināt eh, savu konkrētu spēju, salīdzinot ar uzņēmumiem, kas atrodas eh, citos kontinentos, Ķīnā, ASV, piemēram. Jāci, prezidī. Paldies, Patricija Toja, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Gribētu pateikties abiem runātājiem. Jāsaka, um, viņi izteicās ļoti konkrēti, runāja par pieredzi savās valstīs un savos reģionos. Un domāju, ka varam gūt mācības visai Eiropai no viņa teiktā. Man ir patiešām liels prieks, jo parasti pie mums ierodas birokrāti no dažādām asociācijām, un tad mēs nevaram gūt šo ieskatu praktiskajā situācijā. Tādēļ liels jums paldies. Bet gribētu vēlreiz uzsvērt, ka šis ir ļoti īpašs laika brīdis, jo parlaments ar komisiju tagad strādā pie daudzām programmām. Mēs runājam par kosme, daļai par apvārsnes 2020, ir jāgatavojas kohēzijas fonda sadalai, un tad tur noteikti jārunā par teritoriālo attīstību, kā arī konkurētspēju un izaugsmi. Jo kohēzijas fonda līdzekļi var būt ļoti svarīgi, un arī tiem jāpērš uzmanību. Kas attiecas uz piekļuvi kredītiem un finansējumam, abi runātāji par to jau izteicās. Mūsu mērķis būtu nodrošināt, lai visiem būtu piekļuve um, instru, šiem instrumentiem, um, kapitālam, garantijām. No otras puses gan jāskatās arī šo uh, Uh, instrumentu praktiskais raksturs, vai tie darbojas, vai sliekšņa lielumi varbūt ir nepietiekami vai nepareizi vienam par daudz, citam par maz. Mums vajadzētu paraudzīties uz šiem instrumentiem tīri no lietotāju skatu punkta, turklāt kā arī sadarbojas Eiropas investīciju banka ar pārējiem spēlētājiem, kādas ir jūsu attiecības ar nacionālām un reģionālajām bankām, jo Rubik kungs jau teica, ka uh, bieži vien bankas tā vietā, lai iesaistītos šajos uzņēmuma tīklos, patiesībā gan savā starpā sacenšas un konkurē, gan arī konkurē ar šiem uzņēmumiem. Un arī reģionālās bankas ir visai grūti iesaistīt. Tad ja gribētu jautāt, kādi jums ir priekšlikumi, kā uzlabot šo situāciju attiecībā uz piekļuvi kredītiem arī reģionālā līmenī. Paldies! Paldies, vai vēl kāds gribētu izteikties? Šķiet, ka tomēr ne. Labi, Tādā gadījumā došu vārdu runātājiem, došu iespēju viņiem atbildēt. Laukungs, lūdzu, jums pirmajam vārds. Jā, vielen dank. Paldies par jautājumiem un komentāriem. Es sakau, centīšos izteikties kodolīgi. Rubikungs, paldies par informāciju un jūsu uzsvaru uz kredītu pieejamība, arī Kreutzmann kungs runāja par to. Es domāju, šeit ir daudz darāmā, lai nodrošinātu to, eh, par ko interesējas parlaments komisija, eh, lai šeit sadarbība ar reģionālām atbalsta bankām labāk darbotos. Tas līdz šim neiet tā, kā vajadzētu. Kreutzmann kungs, jūs sacījāt, ka vajadzētu censties kombinēt to, eh, kas darbojas līdz šim paralēli vai nekoordinēti, bet mēs nedrīkstam jaunu finansējumu <clears throat> tādu veidu ieviest. Finansējums, protams, ir tikai viens no priekšnoteikumiem. Es eh, šeit runāju par to arī zan. Eiropas Savienība nedrīkst radīt jaunas struktūras, kuras uh, uz vietas reģionā būs grūti iedarbināt Eiropā, ar Eiropu, Vācijā mēs saskaramies ar to, ka tur, kur atbalsta bankas darbojas ar Euro Enterprise Network, tur tas darbojas labi, bet tad, e, es domāju, tur, kur šī sadarbība funkcionē, tur mums to nevajadzētu arī traucēt. Krocman kungs uzdeva arī jautājumu par to, uh, kāda ir šķēršļi. Un es domāju, viens no galvenajiem šķērsļiem ir, šķēršļiem ir šīs birokrātiskās prasības par atskaitēm eh, Briselē, kas uh, bieži īsti nesaskana to, kas mums reāli jādara, lai konsultētu mazos vidējus uzņēmumus. Mazi vidēji uzņēmumi uh, bieži kļūst par mūsu tādiem kā uh, pamat klientiem, tie, kas reiz ir sākuši mums darboties, un mēs nevaram bieži ar, ar valsts tirdzniecības kamerām eh, tīklā oficiāli bieži sadarboties. Piemērs. Um, ja mēs dodamies uzņēmumu delegācijas ceļojumā, piemēram, uz Austriju, tad IIN tīkls tam bieži nav izmantojams. Šeit partnerības rāsti, kas var rast finansējumu, tas bieži nav iespējams. E, I, IIN šāds pasākums neveicina, bet mūsuprāt tas nākotnē gan būtu jāmaina. Špāda kungs runāja par to, ka Eh, MBU definīcija ir pārāk strikta. Eh, Izēvielu iepirkšana ir problēma. Eh, te jums bieži nāks uzņēmumiem saskarties ar to, ka šīs kategorijas darbojas kumulatīvi, bet tām vajadzētu drīzāk alternatīvi darboties, atbilstot tātad uzņēmumiem vieniem no šiem kritērijiem. Tas jau varētu klasificēties uh, kā MVU. Tā tam būtu jābūt. Te tik runāts arī par biznesa transfēra, eh, kā tas tik devēts finansējums, šeit nav liela problēma. Tā te ir drīzāk runa par savstarpēju uzticēšanos, un te ir eh, ilgstošs daudzgadīgs atbalsts vajadzīgs. Es pats esmu saskāries ar šādu gadījumu, kur tradicionāls uzņēmums, kurā indiešu partners četrus gadus, četri gadi pagāja Uh, lai tas uh, iekļautos uzņēmuma darbībā. Uh, tas bija ģimenes uzņēmums un uh, beig beigās tas tomēr izdevās, jo mēs to atbalstījām šajā sarežģītā pārējais e, projektā, e, un rezultāts bija visnotaļ pozitīvs, jo uzņēmums ieguva jauns kontakts Indijas tirgū, kas tam ļoti nāca pa labu. Špāda kungs runāja arī par, e, protams, apdraudiem, ko var radīt šī konkurence no tāliem austrumiem, bet neaizmirsīsim, ka eksporta tirgus ir ļoti svarīgs mūsu uzņēmumiem, 60% Vācijas eksporta iet uz šo reģionu E, es atvainojos nevis uz tāliem austrumiem, bet tieši uz Eiropas ārzemēm, un šeit ir mūsu praksē e, galvenās problēmas, ar kurām mēs saskarāmies. Problēmas, kuras e, mazie video uzņēmumi mums, pa kurām viņi mums stāsta, ir tas, ka arī Eiropas Savienības iekšienē, protams, likumdošana mēdz atšķirties, birokrātiskās prasības rašīgas, un tas viņiem rada problēmas. Paldies! Paldies, Laukungs. Tagad dodam vārdu Aleksandro Spada. 5 minūtes, lūdzu. Paldies. Atvainos, nevarēju gan atzīmēt visu deputātu vārdu, vārdus, kas izteicās. Tomēr at, um, es ļoti labi pārzinu šos jautājumus, kam jūs pieskārāties, īpaši jautājums par to, kā MVU padarīt konkurētspējīgākus. Protams, ka uh, um, darba izmaksas nav ne viss atrisinājums, ne arī nevarētu teikt, ka tas nekādā veidā nav saistīts ar problēmas būtību. Tas ir jāņem vērā, jo īpaši, ja mēs runājam par Āzijas valstīm, tad ir uh, dažas valstis, kā piemēram Koreja, kur ir um, darba izmaksu līmenis, ir visai līdzīgs mūsu uh, līmenim, tomēr viņu sistēma ir krietni konkurētspējīgāka par Eiropas valstīm. Uh, Iemesls tam ir uh, birokrātija pirmkārt. Birokrātija rada patiešām lielu slogu mūsu uzņēmumiem. Turklāt um, ir jārunā arī par teritoriālo konkurētspēju. Bieži vien tiek runāts par to, ka mēs varētu definēt tādas zonas, kur nodrošināt uh, brīvo tirzniecību, kāds ir, piemēram, apvienoties Arābu Emirātos un šādas brīvās tirzniecības zonas, iespējams, šo ideju vajadzētu patiešām rūpīgi pārdomāt. Jo, ja mēs runājam par teritoriālo konkurētspēju, tā ir patiešām svarīga un to vajadzētu motivēt. Esmu patiešām pārliecināts, ka šobrīd ir tāds laiks, kad pēc iespējas vajadzētu samazināt uh, nodokļu slogu, kas ir uzņēmumiem, kā arī nodokļu sloks, ar ko tiek aplikts darba spēks. Un būtu jāsamazina arī birokrātiskais sloks. Visi šie elementi ļautu Eiropu padarīt konkurētspējīgāku. Tādēļ ceru, ka arī nākotnē mēs varēsim nākt klajā ar skaidru Eiropas nodokļu politiku. Tā mums ir nepieciešama. Un līdz brīdim, kad visiem Eiropas Savienības uh, spēlētājiem nebūs vienādi spēles noteikumi tīri attiecībā uz nodokļiem, um, situācija būs sarežģīta. Itālijā, piemēram, ir arī problēma, kas ir saistīta ar mūsu tiesiskās sistēmas lēnumu, jo šī kavēšanās um, rada tādus milzu laika pārtraukumus, kas um, arī apgrūtina darbību. Un, ja mēs runājam par internacionalizāciju, tad mēs, protams, mēģinam darīt visu, kas mūsu spēkos, bet jāņem vērā arī kultūras aspekts. Mums jāpanāk, lai cilvēki saprastu, ka uh, uzņēmumi vairs nav gluži tikai tādi, kas um, pieder ģimenei un uztur šo ģimeni. Mums jārunā par uh, uzņēmumiem, kas ietekmē ves veselas kopienas. Un tādēļ ir būtiski palielināt vai ļaut palielināt uzņēmumu kapitālu, kas nodrošinās uzņēmumiem stabilitāti. Es pats darbojos kā uzņēmējs, esmu uzņēmuma um, izpildu direktors, esam vienmēr mēģinājuši paplašināt savu uzņēmumu, esam uh, tātad Pārgājuši arī starptautiskā mērogā, strādājam ar Indiju, šobrīd plānojam strādāt ar Brazīliju, un mūsu uzņēmums vec sarunas arī citu uzņēmumu grupu vārdā. Tādēļ viss, ko esam panākuši, ir būtiski, un um, tas tikai veicina mūsu tālāko attīstību, tas mums ļauj izveidot jaunu tirgus bāzi arī citā valstī. Ne jau visu, protams, var kopēt un pilnībā attainot, bet mēs mēģinam strādāt arī pie kultūras politikas, lai aizvien lielākā mērā uzņēmumi ieguldītu savus, savu kapitālu uzņēmumā, uzņēmuma aktīvos. Un tieši arī šajā kontekstā attīs, attiecības ar bankām ir būtiskas. Tas ir ļoti svarīgs elements, jo, kā jūs paši arī minējāt, tad um, tam vajadzētu pievērst īpašu uzmanību. reizēm dzirdam, ka komisija ir palīdzējusi piekļu, tātad nodrošināt uzņēmumiem piekļuvi līdzekļiem, ja, jo, ja viņi iet, ej, tātad It Itālijas, piemēram, ceļu, um, Itālijā šī sistēma ir patiešām birokrātiska un atbalstu vajadzētu veicināt, jo bieži vien dzirdam arī sūdzības, ka piekļuva līdzekļiem ir sarežģīta. Tur, un jo īpaši uh, mazo un vidējo uzņēmumu starpā tiek minēts, ka piekļuve kredītiem un um, investīcijām ir ļoti sarežģīta, jo bankas strādā tādā ļoti stīvā, striktā veidā. Viņi neanalizē, kādi būtu nepieciešamie finansu līdzekļi, kas veicinātu uzņēmuma darbību, un neizdara šādu nodalījumu. Tādēļ domāju, ka par kapitāla izmantošanu vajadzētu turpināt domāt arī nākotnē, un bankām uh, vajadzētu būt atvērtākām attiecībā uz šiem mazajiem vidiem uzņēmumiem. Paldies! Liels paldies! Gribētu jums teikt paldies uh, mūsu komitejas vārdā. Paldies par abām prezentācijām, un nu varam iet tālāk, pāriesim pie otrā diskusiju paneļa. Lūksim ierasties jaunos runātājs. Lūd, paldies! Bene, allora passiamo ora alla secondo, seconda. Labi, pāriesim pie otrā diskusiju paneļa. Otrā daļa mūsu šodienas diskusijās. Šeit aicina man pievienoties Lūk Hendriks. Viņš ir UEAPM direktors kā arī Gabriela Gučakungs, komisijas augsta līmeņa grupas vadītājs jautājumos par administratīvo slogu. Tad nu sāksim mūsu otro paneļu diskusiju. Laika termiņa dotais laiks runātājiem tieši tāds pats. Lūdzam jūs iekļauties desmit minūtēs un tad mums būs 20 minūtes paredzētas diskusijām. Sākumā Lūk Hendriks lūdz jums 10 minūtes. Paldies priekšsādētāji! Gribētu pateikties arī ITRE komiteju par to, ka esat UAPME un mani šodien uzaicinājuši pie jums šajā uzklausīšanā runājot par MVU un to konkurētspēju. Šodien gribētu runāt par administratīvā sloga samazināšanu un vēlētos tātad iekļauties tiešām šajās desmit minūtēs. Jāsaka, šis jautājums maziem vidējiem uzņēmumiem ir būtisks, un desmit minūtēs iekļaut būs visai, iekļauties būs visai liels izaicinājums. Administratīvā sloga samazinājums ir jautājums, kas ir mūsu organizācija darba kārtībā, un, protams, tas sastopams arī MVU ikdienas dzīvē, nu jau vairāku un daudzu, daudzu gadu laikā. Lai arī tas ir iekļauts viņu darba kārtībā, par to tiek domāts, līdz šim brīdim nav panākti pārāk lieli rezultāti, kas atvieglotu mazo vidējo uzņēmumu dzīvi. Protams, komisija apzinās, ka beigu beigās komisijai vajadzētu panākt uh, administratīvā sloga samazināšanu, iekļaujot to Eiropas līmeņa darba kārtībā, jo dalību valstīs ne, tas nevienmēr tā ir noticis. Sākumā gribētu norādīt, ka, protams, arī mēs esam pret šādām neproporcionālām izmaksām MVU. Un komisija tagad ir nāks klajā ar priekšlikumu, ļoti vienkāršu priekšlikumu samazināt administratīvo slogu MVU, piešķirot tiem izņēmuma statusu Eiropas Savienības likumdošanā. Mūsuprāt, tas gan nav tas labākais risinājums. Vēl kāds jautājums, vēl kāda lieta. Vairums administratīvā sloga ir saistīts ar nacionāla un reģionāla līmeņa prasībām. Tas ir saistīts ar, e, ar to, ar to, kāda ir dalību valstu politika nacionālā un reģionālā līmenī, un arī šeit redzam, ka komisija to nav izņēmusi vērā. Komisija saka, ka palīdzēs dalību valstīs um, samazināt šīs prasības, ļaus atvieglot Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanu, bet nekādu konkrētu piedāvājumu nav. Mēs no savas puses esam teikuši, ja vēlamies vienkāršot Eiropas Savienības likumdošanu, to nevar panākt uh, ar vienkāršu risinājumu. Vienkāršošana nav vienkāršs jautājums, tas ir sarežģīts jautājums. Un MVU kopumā uh, parasti neuzskata, ka mērķi jaunai likumdošanai būtu problemātiski. Parasti tā problēma slēpjas tajā, kā šie mērķi, kā šie tiesību akti ir jāīsteno pašos uzņēmumos. Tur slēpjas tā problēma. Tātad pēc idejas pret jaunajiem tiesību aktiem mums nav nekāda iebilduma, mums prat ir nepieciešama. Tomēr domājam, ka vajadzētu vienkāršot procedūru, kā piemērot uh, un īstenot šo likumdošanas um, tiesību aktus MVU vajadzībām. Izņemot MVU no Eiropas Savienības likumdošanas, mēs nedomājam, ka komisija uh, būtu uz pareizā ceļa izoties šādu pieeju. Mūsuprāt, ja regulējums un regulas izstrād, tiek izstrādāts tikai tad, kad tās ir nepieciešams, un ja tiek ņemts vērā arī mazākās vienības, mazākie uzņēmumi, mūsuprāt, šāda izņēmuma status noteikšana vispār nebūtu vajadzīga, ja būtu šāda pieeja. Turklāt arī mikro uzņēmumu, ja mazo uzņēmumu um, izņemšana, izslēgšana no likumdošanas, jo šajā, šajā kontekstā komisijas priekšlikums nav īsti skaidrs, tas patiesībā radīs papildus slogu šiem uzņēmiem iekļauties iekšējā tirgu. Jo tas, ka mazie uzņēmumi būs uh, izņēmuma statusā Eiropas likumdošanā, jau nenozīmē, ka mikro uzņēmumi vai ma mazie uzņēmumi, ka tiem nav nepieciešams ievērot uh, prasības nacionālā līmenī. Mēs vienkārši redzēsim to, ka dalībvalstis nacionālā līmenī vēl aizvien piemēros savu likumdošanu arī mikro uzņēmumiem. Un sekas būs tādas, ka Tā vietā, lai būtu harmonizēta noteikuma Eiropas līmenī, šiem mazajiem uzņēmumiem būs jācīnās ar dažāda veida regulējumu, dažādām prasībām nacionālā līmenī. Un tas savukārt viņu iekļūšanu iekšējā tirgū, kā arī iespējas um, veikt darījumus pārobežu kontekstā tikai apgrūtinās. Tādēļ eh, rezultātā ar, ši, tātad saistībā ar šiem diviem priekšlikumiem uh, par ko runājam šodien, kas ir kosme, kā arī MVU internacionalizācija, šajos jautājumos komisijas priekšlikums noteikti izņēmumu status MVU patiesībā novedīs pie pilnīgi pretēja rezultāta un panāks kait, kait nevēlamu rezultātu. Un tā rezultātā mikro uzņēmumiem būs patiesībā liekta piekļuvi iekšējiem tirgum. Redzēsim arī tirgus fragmentāciju šādā gadījumā. Bet tas svarīgākais ir tas, ka jāņem tomēr vērā arī ekonomikas reāla situācija. Jo tirgus, šeit mēs varam runāt par apakšu uzņēmēju piesaistīšanu, piegādes ķēdi, kā arī valsts uzņēmumiem valsts iepirkuma kontekstā, praksē šī, šīs puses uzspiedīs mikro uzņēmumiem, jebkurā gadījumā īstenot to regulu prasības, um, to tiesību aktu prasības, kur it kā Eiropas līmenī tur ir izņēmums noteikts. Tādēļ šāda pieeja ne, neļaus mazināt administratīvo slogu MVU. Tieši pretēji, tā kā šie Eiropas Savienības tiesību akti neņems um, vērā tādu loģisku pieeju, jo uh, šie tiesību akti tomēr tiks izstrādāti paturot prātā lielos uzņēmumus, šīs normas nepavisam neatbildīs MVU uh, īpašībām un iezīmēm un vajadzībām. Turklāt mikro uzņēmumu izslēgšana ir vēl papildus sloks izaugsmai. Izaugsme savukārt ir viens no galvenajiem mūsu mērķiem mūsdienās. Tīri saistībā ar šo sliekšņa e efektu, threshold efektu. Sliekšņa noteikšana vienmēr tāda, vis, tāda visai sarežģīta, um, sarežģīts jautājums. Bet, ja mikro uzņēmumi tiks izslēgti, Tas novedīs pie tā, ka ja mazie uzņēmumi vēlas piesaistīt savu papildus darbiniekus, tā rezultātā pēkšņi būs jāievēro ļoti daudz jauntiesību aktu, jāizpild ļoti daudz normu. Tādēļ mazie uzņēmumi vilcināsies pirms uh, pieņems darbā jaunus, uz, uh, um, jaunus darbiniekus, lai nu tomēr būtu šajā izslēgšanas zonā, šajā izņēmumā. Un mūsuprāt arī tas ir um, šķērslis Eiropas Savienības uzņēmumu izaugsmai. Ko tad mēs īsti gribam? Pirmkārt, mūsuprāt, ir nepieciešams uh, labākā veidā saprast, ko vajag mikro uzņēmumiem. Komisija no savas puses piedāvā noteikti izņēmuma statusu Eiropas mazajiem uzņēmumiem gadījumā, ja jaunās likumdu, jauno tiesību aktu proporcionalitāte attiecībā uz MVU netiek pierādīta. Mūs, mēs uzskatām, ka ja sloks ir par lielu maziem uzņēmumiem, tiem nevajadzētu noteikt šo izņēmumu status attiecībā uz jaunajiem tiesību aktiem. Vienkārši šo priekšlikumu, ja tas nevar ie, nu, tātad ievērot um, vajadzības, nevajag iesniegt. Jo galu galā, ja mērķa auditorija, de, 99% no jaunās likumdošanas mērķa auditorijas nav apmierināta, nu, vai tiešām vajag šādu tiesību aktu. Turklāt jānodrošina arī labāks konsultāciju process, jo mums ir jāzina, ko domā MVU, bet komisija bieži vien vienkārši neuzklausa MVU viedokli šajos jautājumos. Un nepieciešama arī kultūras pārnese, šāda pāreja. Mums nepieciešams rast jaunu veidu, kā domāt par Eiropas tiesību aktiem. Mums jāstrādā pie tikai vienreiz principa un jāstrādā pie tiesību aktu izstrādes tikai tad, kad tie patiešām ir nepieciešami. Turklāt komisija savā ziņojumā piedāvā konsultēties ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, izmantojot EEN uzņēmumu Eiropas tīklu. Šeit gribētu atsaukties uz kosme, kā arī komisijas izstrādāto paziņojumu. Mums nav nekas pret EEN, jo dažās dalībvalstīs tas ļoti veiksmīgi darbojas, esam dzirdējuši arī labus piemērus, bet kopumā runājot, tāda ir mūsu nostājuma pieredze sadarbībā ar citām uzņēmumiem, EEN vairumā dalībvalstu tomēr netiek līdz MVU. Tādēļ šeit mēs uh, komisi, komisiju aicinātu informēt ēn tādā veidā, lai tiktu ņemta vērā dažādo biznesa organizāciju iezīmes un situāciju nacionālā līmenī. Par kosme runājot, šeit kopumā mēs patiesībā varam būt visai apmierināti. Vienīgais, kas iztrūkst, ir tas, ka um, mazais biznesa akts patiešām neats, netiek atspoguļots komisijas priekšlikumā, un mēs vēlētos, lai labākā veidā uh, tiek uh, iesaistīts biznesa uzņēmuma organizācijas programmas īstenošanā, un kopumā jāsaka, ka šī programma nav īsti arī precīzi noformulēta attiecībā uz to, kādi būtu sasniedzamie mērķi. Kas attiec uz uh, komisijas internacionalizācijas ko paziņojumu, šeit, mūsuprāt, komisija ir uz pareizā ceļa, tiec uz pareiziem mērķiem, šis dokuments mūs patiešām apmierina, un vienīgā lieta, kas ir jāuzlabo, ir EEN. Kā jau es minēju, tad šobrīd uh, biznesa uzņēmumi ir iesaistīti šī paziņojuma izstrādē. Paldies! Eh, grazie, Jamora la parola, Gabriel Grouča par. Paldies! Gabriel Gūča, desmit minūtes lūdzu. Minha língua materna, penso que será mais fácil. Paldies! Izteikšos savā dzimtajā valodā. Lielas paldies, ka uzaicinājāt mani šo uzklausīšanu. Un vēlētos iepazīstināt uh, jūs ar savu prezentāciju. Esmu ieradies no augstās darba grupas. Un mēs savā grupā arī domājam par to, ka vajadzētu līdz 2012. gadam samazināt par 25% administratīvo slogu. Uh, Eh, tad par programmas nākotnē mēs gribējām izskatīt 42 tiesiskos aktus, beigās to paplašināt līdz 72 aktiem. Līdz ar to ir sekta 80% no Eiropas Savienībā ģenerētā administratīvā sloga. Un kopējais administratīvais sloks ir aprēķināts kā 123 miljārdi eiro. Tādas ir izmaksas, kuras mēs attiecinām vai uzskatām, ka tās ir administratīvais sloks. Un tad mēs grupā piedāvājam samazināt šo administrīvo slogu par 40 miljardiem eiro. Un attiecībā uz esošajiem tiesību aktiem mēs uzskatām, ka ir iespējams par 27 miljardiem samazināt administrīvo slogu. Un attiecībā uz nākamajiem aktiem ir iespējams ietaupīt pat līdz 11% no šīs summas. Komisija, tad, kad sāk šo programmu, izveidoja Stoiber darba grupu. Stoibers ir bijušais Bavārijas premjerministrs, tā ir augsta līmeņa darba grupa, 15 locekļi no dažādām dalībvalstīm, cilvēki, kas strādā pie dažādām politiskām jomām, dažāda izglītība. Tad mums vēl bija arī novērotās statusā Eiropas parlamenta deputāti. Un grupas priekšsēdētājs ir ļoti godājams parlamenta deputāts. Mēs uzaicinājām arī reģiona, reģiona komitejas pārstāvjus, arī pārstāvjus no Zviedrijas likumdošanas institūcijām. Mēs grupā izskatījām apmēram 30 atzinumus. Uh, izskatījām apmēram 30 ierosinājumus, kā samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem. E, piemēram, mēs izskatījām tāds jautājums kā vienkāršošana ērēķina izrakstīšanā, arī mikro uzņēmumu gada pārskatu, vienkāršošana, tahogrāfu likumdošanas modernizācija arī dažādi izņēmumi amatniekiem šai ziņā. Mēs izskatījām visus šos ierosinājumus un aplēsām, ka potenciāls ietaupīt ir pat vairāk kā 41 miljārds eiro gadā. Grupa arī pieņēma dažādus citus atzinumus, kas ir skaidri fokusēti uz MVU vajadzībām. Piemēram, mēs pieņemam atzinumu uh, par vienkāršākām sistēmām, maziem vidiem uzņēmumiem, mazāks administratīvais sloks MVU, tieši īstenojot rīču direktīvu, vieglāki audit režīmi, arī vienkāršošanas schēmas mm, maz izmēra zivsaimniecībās, tad arī, piemēram, mazo veikalu izņemšanu, eh, atbrīvos maziem veikaliem no noteiktām procedūrām, arī izņēmumiem, mikro uzņēmumiem. Un mēs grupā arī pieņemam labās prakses ziņojumu. Tur ir minēti labākās prakses piemēri, kas ir izpildīti dažādās dalībvalstīs, piemēram Ir pieminēti trīs labākās prakses piemēri, ko īsteno dalībvalstis Vācijā ir mazo video uzņēmumu monitoringa mehānisms, kas ļauj arī palīdzēt MVU īstenot jaunos tiesību aktus un ir tāda organizācija sistēma, kur ir iespējams konsultēties ar MVU pirms likumdošanas procesu uzsākšanas. Tad vēl ir kādi citi procesi, kas saistīti ar labāko praksi, piemēram, apvienotā karaliste. Tur ir sistēma, kas regulē jauno tiesību aktu eh, transponēšanu. Un te ir nepieciešami vienādi noteikumi. Ja rada, tiek radīts kaut kāds jauns administratīvais sloks, tad attiecīgi kaut kas jāņem ārā. Ir jālikvidē kāds iepriekšējais sloks, kas ir eksistējis šajā ziņā, tad lai nebūtu nenāk nekas klāt. Un es um, runājuši arī par moratoriju mazajiem vidiem uzņēmiem, lai tie varētu baudīt arī dažādas atbrīvojumus no jaunā regulējuma, piemēram, attiecībā arī uz darba likumdošanu. Viss, tātad, lai uzņēmumi varētu augt, mazie uzņēmumi ļoti bieži sūdz par to, ka ir pārāk daudz izņēmumu, dažādas pārmaiņas, modifikācijas, nepārtrauk kaut kas mainās. Uh, un arī mēs to izanalizējām. Mēs eh, kontaktējāmies ar dažādām tirsniecības rūpniecības kamerām, dažādām valstīm no Čehijas, Vācijas, Bavārijas, piemēram. Un mēs eh, centāmies diskutēt par to, kā varētu veicināt pārobežu tirdzniecību, kā varētu informēt kaimiņu valstu uzņēmumus par likumdošanas izmaiņām blakus valstī. Uh, lai attiecīgi vadošie darbinieki un izpildirektori zinātu, kā mainīt izniecības, izniecības plūsmas pār robežām, ja mainās kaut kas likumdošanā. Tad mēs esam arī izdarījuši svarīgs secinājums attiecībā uz labāko praksi, piemēram, uh, Mēs uzskatām, ka ir iespējams kopēt arī ļoti vieglas, sakārtotas sistēmas, kas ir ļoti labi un īpaši labi pielāgotas maziem vidiem uzņēmiem. Mēs negribam izdarīt kaut kāds kosmētisks uzlabojums, mēs gribam, lai būtu vieglāk režīm patiešām. Mēs redzam pie rekomendācijām kas ir saistīts ar mazo biznesu aktu. 2011. gada novembrī komisija pieņēma iniciatīvu, kur mērķis ir mazināt slogu MVU, tieši tā, tos lokus izriet no likumdošanas, maz, mazais pa priekšu princips, think small first. Tagad ir apvērs otrādi, tagad uh, tagad ir tāds pieņēmums, ka mikro uzņēmumi ir atbrīvoti vai arī var pretendēt uz vieglākiem režīmiem, vienkāršotām sistēmām. Tomēr katrs izņēmums ir jāpamato ar kaut kādu pamatojumu, kāpēc šāds izņēmums. Tad eh, veseli ir uzņēmumu tagad baudīts vieglāku režīmu. 21. februārī 2012. gadā Barozo kungs teica, paziņoja par to, ka augstā līmeņa darba grupa saņem pagarinātu mandātu, tagad darbosies šī grupa līdz 2014. gadam, un jaunajā mandātā vajadzēs atkal fokusēties īpaši uz mazo video uzņēmumu vajadzībām. Es gribēju jūs iepazīstināt ar augstās darba grupas, augsta līmeņa darba grupas darbu. Uh, Un, um, un jāapsito vēl sekojošais grupa vērš īpašu uzmanību uz MVU darbu. It tīpaši intereses fokusā ir mikro uzņēmumi. No vienas puses mums ir lielie uzņēmumi, un tad ir mikro uzņēmumi otrā galā, un šeit ir pilnīgi divas dažādas situācijas. Mikro uzņēmuma realitāte ir būtiski atšķirīga, un te ir, ja ir kaut kādi slogi un, un noteikumi, tad tas ir īpaši sarežģīti. Viņiem ir īpaši grūti eh, tikt galā ar noteikumiem, kas ir pārsvarā veidoti kā noteikumi lielajiem uzņēmiem. Mazie uzņēmumi ir pavisam savādāka domāšanas paradigma, tāpēc domāt mazā līmenī ir ļoti svarīgi. Vispirms ir mazais, un to mēs uzsveram. Mēs nākam arī klajā ar jauniem ierosinājumiem, kā, jo mazais uzņēmums ir organizēts savādākā lielais, un vidējais ir atkal cits stāsts, un ļoti bieži nozīmē tas, ka ka šīs lietas ir jāregulē pilnīgi dažādā veidā. Piemēram, patērētāja aizsardzība ir viens no šādiem jautājumiem. Ja patērētājs grib saņemt kādu produktu, viņam būtībā ir vienalga, vai tas nāk no lielā uzņēmuma vai no mazā uzņēmuma. Uh, Bet šeit ir vesela rinda citu uzņēmumu, da, citu aspektu saistīta ar uzņēmumu, piemēram, darba drošība. Mēs izskatījām dažādas direktīvas par audit kontrolēm, par to, kā tiek veikta gada pārskata kontrola mazajos uzņēmumos. Ļoti bieži mēs redzam, ka darbojas uzņēmums un īpašnieks ir arī šī uzņēmuma vadītājs ļoti bieži tieši īpašnieks ir tas, kas arī vada šo uzņēmumu. Tāpēc nevajadzētu publicēt obligātā kārtā šos gada pārskats vai kontu kopsavilkumus, jo īpašnieks vadītājs jau zina to tāpat, varētu arī nepublicēt to un tikai iesniegt kontroli. Jāsaprot, kāda ir situācija mazajos vidējos uzņēmos, mikro uzņēmos, nevajadzētu šeit pakļaut viņus smagām kontrolas sistēma. Esmu runājis ļoti ilgi, visbeidzot teikšu vēl par kādiem izņēmumiem, kurus mēs gribam pieprasīt tie ir izņēmumi vai atkāps no kopienas likumdošanas tie nebūs tādi izņēmumi gadījumi, kas attiec tikai uz mikrouzņēmumiem, lai būtu vieglāks režīms. Tas ne tikai tā, vēl ir arī veids, kā to varētu darīt. Ir jāveicina valstu likumdošanas aktu izstrāde, kur būtu saskaņot sistēmas. Mēs negribam lai valstu likumi plus vēl Eiropas likumi kopā kopsavilkumā radītu vēl lielāku administrīvos loku. Paldies. Tagad došu vārdu Rībika kungam, lūdzu. Jā, tanki. Paldies, priekšsēdus kundze. Man būtu jautājums kolēģim Hendriks kungam. Mēs diskutējām par izņēmumiem. Un pirmais solis ir vissvarīgākais - radīt stimulus cilvēkiem sākt patstāvēju uz, pasīgu uzņēmēju darbību. Kādu stimulus mēs varam radīt? Kādi scenāriji šādu soļu veicināšanai? Mēs redzējām, ka sievietēm uzņēmē darbībā ir patiesībā ļoti liels potenciāls. Kā mēs varētu jaunas sievietes interesēt uh, uzņēmē darbībā? Otra grupa būtu uzņēmumu vadības pārņemšana, tie, kas to dara, jauni uzņēmēji, kā mēs varam viņus ieinteresēt uzņēmumu vadības pārņemšanā. Trešais, kas mums ir jādara, lai e, paši e, pašnodarbinātie nodarbināt nu, vēl kādu citu, jo tas jau ir liels solis kļūt, sākt uzņēmē darbību, bet nākamais ir uzņemt kādu, pieņemt pie sevis darbā. Ko mēs arī darītu, lai šie 35 miljoni pašnodarbinātie būtu gatavi kādam citam vēl dot darbu? Protams, tas paaugstina risku, un tādēļ daudz pašnodarbinātie labprātāk strādā vieni, nevis vēl pieņem kādu darbā, lai uh, izvairītos no šādiem riskiem. Un pēdējais. Mums ir šī programma Erasmus jauniem uzņēmējiem. To mēs esam itre komitejā implementējuši. Vai jums ir jau savu pieredzi gūt ar to un kā praksē šī programma darbojās? Paldies! Paldies! Tālāk Fordas kundze. Paldies! Tikai daži apsvērumi. Papildinot divu runātoju teikto un komentējot pretruns. Mēs zinām, ka ir ļoti daudz mazie uzņēmumi, tad ir arī lielāki uzņēmumi. Mazie uzņēmumi darbojas dažādās jomās, daži ir augstas izaugsmas sektorā, citi ir mazās izaugsmas sektorā. Henriks kungs teica, ka mēs negribam radīt jaunus šķēršļus, kas atturētu no izaugsmas, bet e, ir jau barjeras. Jau tad, kad jūs paņemat otro darbinieku, jau tad rodas barjera. Arī, arī apvienotā karalistē, ja uzņēmums izaug līdz kaut kādam līmenim, tad jāmaksā PVN, vai tas ir nepieciešams, vai vienmēr ir iespējams pievienoties likumdošanas sistēmai, kas ir domāta lieliem uzņēmiem, bet šeit, manuprāt, doma ir tāda, vai mēs gribam kaut kādas īpašas iedobes, eh, kur būtu zemāki sliekšņi, vai arī tieši mēs gribam, lai nāktu viņi iekšā. Lūk, šī likumdošanas daļa attiec uz visiem un nevis pretēji, ka tas neatiec. Vieglākie režīmi viegli, tad, kad tas ir tas, ko prasīja cilvēki no manis, kas strādā ar saviem vēlētājiem, piemēram, piemēram pārtiks eh, reklāmas likumdošana un arī kaut kādi citi akti. Varbūt mazām uzņēmumiem nevajadzētu sekot visiem šiem eh, reklāmu tekstu likumdošanas eh, uzrakstiem kā lielam uzņēmumam. Varbūt bet uh, tiešām jāuzdod jautājums, vai ir nepieciešams, lai tas attiektos pilnīgi uz visiem. Un tieši tāpēc mēs arī veicam ietekmes izvērtējumu, to mēs darām ar saviem grozījumiem, un komisijas pieeja domā mazāk, varbūt nevienmēr šī pieeja domāt par mazajiem ir pareiza. Varbūt vajadzētu radīt tādu likumdošanas daļu, lūk, sakot, ka tas attiec uz visiem. Un nevis otrādi, ka mazie uzņēmumi cīnās par to, lai būtu vieglāki režīmi ar izņēmumiem. Es e, saprotu, ka šeit varētu rasties barjeras, cilvēks domā, vai ir nepieciešams pārvarēt desmit darbinieku slieksni vai kaut kāda cita cipara slieksni, bet šīs barjeras jau eksistē arī šodien. Es domāju, ka mums ir pienākums arī tāda likumdošana, kur būtu daļa, kas attiec pilnīgi uz visiem. Jūs arī pareizi teicāt, ka ja kāds likumdošanas akts būs ar negatīvu ietekmi uz MVU sektoru, tad jāuzdod jautājums, kāpēc mums tāda likumdošana vispār ir vajadzīga. Tas ir ļoti pareizi, es jūs atbalstu, no otras puses es domāju, ka ir likumdošanas akti, uh, kas būtu jātiecina arī uz lieliem uzņēmiem. Un nu, tieši tāpēc mēs runājam par to, ka esam nobežījušies par monopoliem, oligopoliem. Un tāpēc, tad, kad mēs strādājam ar lieliem likumdošanas aktiem, tad mēs uzskatām, ka, ka ir nepieciešams to attiecināt arī uz mazajiem. Lūk, mans domas par izņēmumiem attiecībā uz mikro uzņēmumiem. Paldies. Paldies Vārds Aldīkungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī runātājiem. Man ļoti interesēja Endriksa kunga pozīcija, kas ļoti kritiski izteicās par Eiropas komisiju. Es ļoti ceru, ka Eiropas komisija arī ieklausīsies un uzklausīs šo debati. Uh, pēc būtības, par ko mēs runājam. Mēs runājam par izņēmumiem MVU un ir nepieciešams vienkāršot visu likumdošanas kopumu. Vai mēs uzsāksim šo debati drīzāk par izņēmumiem MVU? Līdz ar to mēs apstiprinam šo pieņēmumu, ka vienkāršošana ir arī konkurences veicināšanas elements, un tas ir ārkārtīgi svarīgi arī attiecībā pret citiem, ar ko mēs eh, konkurējam, tātad Brazīlija, ASV, un kā mēs rīkosimies, vai būs kaut kas specifisks lielajiem uzņēmiem, vai mēs dosim izņēmums mazajiem, vai arī attiecīgi specifiski regulēsim lielos. <clears throat> Pieņemot, eh, ka lielie uzņēmumi skar eh, lielāks finansiāls jautājums un arī varētu ietekmēt sociālo ekonomiku. Viena lieta, kas, eh, par ko man ļoti žēl šajā debatē, tas ir kaut kas tāds vispārējais. Eh, es dzirdēju, ka Barozo kungs ir pagarinājis grupas mandātu, un tas ir labi. Bet eh, kas ir tieši tie pasākumi, kurus izmantos Barozo kungs? Protams, ir pagarināts mandāts, bet kas ir ņemts vērā? kādas darbības, kādas funkcionalitātes no uh, komisijas puses. Kaut kā mēs neredzam šo praktisko pusi, jo lielākā daļa grūtību uz maziem vidējumiem uzņēmiem nāk no dalībvalstīm, gan fiskālā ziņā, gan citos aspektos. Piemēram, vienkāršošanas aspektā gan Eiropas Savienībai, gan dalībvalstīm būtu jācīnās ar šo pārmērīgo slogu. Ļoti nepareizi ir šī attieksme. Drīzāk vajadzētu vērsties pret krāpniekiem, radīt uzticību administratīvai sistēmai, kas ir daudz vienkāršotāka, kas darbojas visos trijos eh, līmeņos, dalībvalstīs un arī Eiropas Savienībā. Paldies, kolēģis Bensats. Priekšsēdi, man ir jautājums par eh, administratīvo slogu. Es neatkārtošu iepriekšēju runātāju sacīto, es pilnīgi viņam piekrītu, bet kas man interesē? <clears throat> es strādāju ar šiem jautājumiem kopš 2001. gada. Un paraugoties atpakaļ, Eiropas parlaments, padomu komisija neko citu nedara, kā tikai administratīvo slogu palielina. Ar katru jaunu likumdošanas aktu mēs patiesībā administratīvo slogu palielinām. Mums ir jāizmanto SME tests, bet mums ir jābūt arī mēķim administratīvā sloga samazināšanai konkrētā laika periodā. Ir labāk nospraust konkrētu mēķi, nekā visu laiku tikai runāt, runāt, runāt Ir jābūt konkrētam mēķim. Mums taču bija 25, ja mums būtu 25% samazinājuma, administratīvos strogas samazinājuma, eh, mērķis nākamā daudzgad plānošanas periodā būtu apsveicam. Paldies, Bengtsenkungs! Cits neviens nav pieteicies debatēs, tātad dosim atkal vārdu saviem eh, runātājiem, saviem viesiem. Hendriks kungs būs pirmais 5 minūtes. Paldies, es gribēju sākt ar atbildi Rībigungam, bet viņš ir aizskājis. Vispirms, faktiski, mums vajadzētu izanalizēt, kāda ir mazo un video uzņēmēju motivācija, lai uzsāktu šī uzņēmuma darbību, lai atvērtu to. Par to mēs īsti nezinām. No vienas puses ir pašnodarbināta persona, kas grib īstenot savu sapni. Viņš vai viņa grib īstenot kaut ko, kaut ko savā dzīvē, savā mūžā, un nevienmēr tā ir, tā ir nauda, kas dominē kā motivācija uzņēmuma radīšanā, tad jāņem vērā, tas ir sapnis. Un otrkārt, un tāpēc mums ir nepieciešams arī attiecīga situācija, ir nepieciešama laba likumdošana, lai uzņēmējs kļūtu par labu uzņēmēju. Tālāk uzņēmuma darbības mērķi. Kāpēc tiek izveidots uzņēmums? Es vēlreiz gribu atkārtot, ka mērķis nav radīt jaunu darba vietu. Uzņēmējs grib vadīt savu uzņēmumu, savu darbību. Un uzņēmējs nekad nestāda šo mērķi kā, kā tādu, ka vajadzētu palielināt darbinieku skaitu. Ja ir nepieciešams palielināt darbinieku skaitu, tad uzņēmējs to darīs, ja ir ekonomiska vajadzība un ja attiecīgais uzņēmējs var atļauties pieņemt darbā papildus darbinieku. Kā mēs varētu padarīt šos uzņēmumus interesantākus jaunajiem cilvēkiem. Šī problēma skar arī citus uzņēmumus. Komisija 90. gados jau ir publicējusi ļoti labu rekomendāciju valstī, jo kāda ir lielāka problēma ar šo kompāniju pārnesi. Vispirms ir informatīvā kampaņa, te ir nepieciešams informēt, stāstīt jau uzņēmē vidu pirms eh, biznesa pārcelšanas. Jo lielākā problēma šeit ir nodokļu režīmos, mantojuma tiesībās, mantojuma likumdošana kā tāda, un arī uzņēmumu tiesības nav īpaši labi adaptētas uzņēmumu pārneses gadījumam. Ļoti bieži tas ir saistīts, tas nav saistīts ar Eiropas likumdošanu, bet drīzāk ar valstu uh, likumdošana. Šeit es gribētu atkārtot Eiropas komisijas ļoti labo rekomendāciju šai ziņā, kas diemžēl nav īstenota vēl nacionālā līmenī. Atbildē, atbildot Fordes kundze, es nepiekrītu, ka mums šeit ir kāds pretruns. Bet es arī desmit minūšu laikā nevaru izskaidrot pilnīgi visu mūsu pozīciju par labāku regulēšanu. Bet kas ir jāpasaka? ne tikai domāt mazā līmenī, kā pieeja, ir arī proporcionalitātes princips, kas ir vajadzīgs. Protams, ir jābūt arī likumdošanas aktiem, kas attiec uz lielajiem uzņēmumiem. Bet es tiešām esmu pārliecināts, ka ir nepieciešami izņēmumi vai atkāpes noteiktos gadījumos. Lai piešķirtu atkāpi vai izņēmumu, šeit jāsaka, ka arī ziņojumā ir milzīga Eh, mil, milzīgs sajukums starp izņēmumiem un vieglākiem režīmiem. Izņēmums vai vieglāks režīms, šie divi koncepti tiek nepārtraukti jaukti ziņojumā. Šeit ir jānodala šīs lietas kā atšķirīgas lietas ļoti skaidri, un mūsu pozīcija šeit ir ļoti skaidra. Mēs atbalstam vieglākus režīmus maziem uzņēmumiem. Tāpēc es nedomāju, ka mums šeit ir kaut kāda liela papildu problēma. Un vēl jūs komentējāt manu komentāru, manu remarku, ka tas palielinās grūtības mazajiem un vidējiem uzņēmiem. Grūtības tādā ziņā, ka būs uh, grūti uh, piekļūt iekšējam tirgum, ka tur jau ir barjeras arī tagad, tā tas ir, bet ja mēs uh, piešķirsim atkāpes mikro uzņēmiem, tad barjeras palielināsies vēl vairāk. Mēs uzskatām, ka barjeras varētu mazināt. Uh, ja mēs izmantosim šo domā mazāk, ma mazā līmenī, think small first principu. Es uh, ceru, ka es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, arī uz jūsu jautājumiem, Rībīgi kungs. Grāce, la parola. Liels paldies. Kuča kungs, lūdzu jums vārds. Liels paldies priekšsēdētā, izteikšos pavisam īsi. Rubiga kungs jau runāja par zināmiem stimu, stimuliem, par motivāciju uzņēmumiem, un jāsaka, ka manā pieredzē uzņēmumi negrib nekādus stimulus, viņi vienkārši grib, lai viņu ikdienas dzīve būtu salīdzinoši vienkārša. Viņi vēlas vienkāršas sistēmas, vienkāršas rīcības veidus, tātad mēs šeit nerunājam par to, ka nebūtu aizsargāti patērētāji. Mēs vienkārši runājam par vienkāršākām sistēmām, mazāku birokrātisko slogu un stimulu vietā. Mēs vienkārši gribam tikt vaļā no tiem šķēršļiem, no barjerām, kas šobrīd pastāv. Tas būtu būtisks elements. Un gribētu piekrist arī Hendriksa kungam. Uzņēmumu galvenais mērķis ir darboties, nodarboties ar uzņēmēju darbību, un mazo uzņēmumu īpašniekiem nav laika, ko tērēt un šķiest. Uh, um, strādājot ar zināmu regulējumu. Nu, zināms regulējums varbūt ir nepieciešams, bet lieka laika tiem nav, tādēļ arī to nevajadzētu aizmirst. Turklāt mums jāatceras, ka lielie uzņēmumi reizēm var veltīt laiku sarežģītiem tiesību aktiem, viņiem atsevišķi departamenti un vienības, bet mazam uzņēmumam šādu iespēju vienkārši nav. Fordas kundze jautāja par par to, ka esot zināmas pretrunas. Tomēr, jāsaka, apvienotajā karalistē ir visai augsts bezdarba līmenis un uzņēmumiem Ja visi uzņēmumi pieņemtu darbā papildus darbinieku, tad apvienotā karalists tiktu, tiktu galā ar bezdarba problēmām. Bet bieži vien nepieciešams vienkāršot sistēmu, kā pieņemt papildus darbiniekus. Nu, mēs galu galā nestrādājam ar darba tiesībām, ar šādu veidu jautājumiem, bet procedūru pieņemt darbā darbiniekus vajadzētu atvien, tātad vienkāršot. Šeit mēs nerunājam, protams, par tādām prasībām kā veselība un drošība darba vietā. Nē. Mēs vienkārši zinām, ka daudziem uzņēmumiem ir jāpatērē milzu laiks dažādu veidu lapu aizpildīšanai, un mēs vienkārši gribētu visos iespējamos, ka to var darīt, izvairīties no šādām veidlapām. Hodī kungs runā par to, ka vienkāršošanai jābūt galvenajam principam. Mēs piekrītam, ka tam būtu jātiec tiešām gan uz lielajiem, gan uz mūsu mazajiem uzņēmumiem. Un mēs vēlamies vienkāršāku tiesību aktu izstrādi. Mēs gribam, lai pilsoņi labāk saprastu mūsu likumdošanu, lai tā būtu vieglāk salasāma. Tomēr jāsaka, ir visai grūti izstrādāt vienādas normas mazajiem un lielajiem uzņēmumiem, jo tās ir divas dažādas pasaules. Tādēļ tomēr vajadzētu tādas zemāku prasību sistēmas mazajiem uzņēmiem. Es domāju, ka tam būtu jābūt. Turklāt reizēm var būt iespējams nepieciešami arī izņēmumi. Kas attiecas uz augstā līmeņa grupu, tad tajā esam klajā nākuši ar vairākiem priekšlikumiem, un parlaments un padome šī gada sākumā panāca uh, vienošanos par šādu izņēmumu sistēmu attiecībā uz a, konkrētām direktīvām un direktīvu piemērošanu mikrouzņēmumiem. Šī vienošanās tika panākta pateicoties daļēji arī priekšlikumam, ar ko nāca klajā mūsu augst līmeņa darba grupa. Tas nozīmē, ka komisija jau tagad ir ņēmusi vērā daudz mūsu priekšlikumus, tie ir īstenoti reālos likumdošanas priekšlikumos, uh, Un, kas attiec uz dalību valstīm, tad ir arī atsevišķa pārstāvju grupa, kurā strādā dalību valstu pārstāvju. Tā ir visai grupa, līdzīga grupa mūsu grupai. Un tas nozīmē, ka ir arī šāda darba grupa, kur strādā nacionālie eksperti. Un ir vēl viena darba grupa, kurai ir cita darbības dimensija. Um, tie vairāk strādā ar tādu Eiropas misiju, un tā ir Stoibera grupa. Bincena kungs, jūs jau minējāt par līdz šim, tātad jūs runājat par līdz šim sasniegtiem mērķiem. Šeit, manuprāt, pavisam īsi manis izklāstītā situācija jau tagad norāda, ka esam panākuši zināms mērķus. Esam nākuši klajā ar konkrētiem priekšlikumiem samazināt administratīvo slogu par 25% un domāju, ka šis mērķis visai tādā labā veidā esam panākuši. Sloks ir samazināts par 25%, Nu, un, protams, ir arī vairākas lietas, kas vēl aizvien notiek, kuras vēl nesam pan mērķus panākuši. Paldies! Liels paldies! Tas nozīmē, ka esam pabeiguši arī otro diskusiju paneli. Tad nu gribētu pateikties abiem runātājiem, kas šodien mums pievienojās. Paldies Hendriksa kungam, kā arī Guča kungam. Paldies, ka ieradāties pie mums, paldies par jūsu ieguldījumu mūsu sarunā, mūsu diskusijā.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 Ich cambio. Labi. Tātad, tagad mums ir pievienojušies trešā paneļa runātāji. Tad, nu, ķersimies arī uzreiz pie darba. Sākumā došu vārdu uh, mūsu viesrunātājiem. Jāsaka, laika ziņā visai labi patiesībā iekļaujamies nav pārāk daudz deputātu šodien klāt, tas nozīmē, ka varbūt ietaupām nedaudz uz diskusijām. Sākumā došu vārdu Danielu Klokē kungam, kas ir Business Europe direktors. Lūdzu, desmit minūtes jums. Ja. Madam Chairman, ladies and... Priekšsādātājs kundze, dāmas un kungi. Lielas paldies par to, ka uzaicinājāt mani šodien jums pievienoties un gribētu apsveikt itre ar um, šo veiksmīgo iniciatīvu par šo uzklausīšanu. Manuprāt, pastāv visai plaša vienprātība par to, ka jautājums, par ko mēs runājam šī paneļa diskusijā, tātad MVU iespējas um, īstenot globālās iespējas, tas lielā mērā sasaucas arī ar uh, trim jautājumiem, kas ir mūsu visu darba kārtībā. Pirmkārt, jārunā par to, kā paplašināt uh, globālās tirzniecības iespējas. Tas uh, ir jautājums, kas lielā mērā sasaucas ar klasisko tirzniecības politiku. Otrakārt, kā stiprināt MVU konkurētspēju, kā nodrošināt, ka MVU var iesaistīties globālajā konkurencē. Un trešais jautājums, kā attīstīt efektīvu atbalsta dienestu sistēmu, uh, gan reģionālā, gan nacionālā, gan arī Eiropas Savienības līmenī, kur visi šie elementi viens otru papildina. Jo īpaši uzmanību pievērsīšu pēdējam minētam jautājumam, kas ir arī ciešā veidā saistīts ar komisijas paziņojumu mazi uzņēmumi liela pasaule, small business, big world. Sākumā runāšu par kopējo atbalstu sistēmu, kas jau pastāv. Kā jūs zināsiet, tad tajā uh, ir um, 300 publiskas programmas, kas uh, atbalsta MVU internacionalizāciju. Jautājums par to, vai tā ir adekvāta un vai tā ir efektīva sistēma. Nu, jāsaka, Business Europe uzskata, ka šie uh, atbalsta dienesti, atbalsta instrumenti ir visai vērā ņemams instrumentu kopums, kas ļauj MVU gan eksportēt, gan arī uh, ieguldīt līdzekļus trešajās valstīs ne Eiropas valstīs. Tomēr, mūsuprāt, šī, šis instrumenta kopums nav optimizēts, lai ļautu MVU pilnībā īstenot šo valstu biznesa potenciālu. Ir zināmi trūkumi piedā, tātad atbalsta piedāvājumā, kā arī a, palaist, palaistas garām sinerģijas iespējas starp dažādiem spēlētājiem, un tādēļ mēs atbalstām komisijas priekšlikumu īstenot Eiropas dimensiju attiecībā uz šiem atbalsta uh, dienestiem vairākos prioritāros tirgos. Protams, mums nevajadzētu attīstīt Eiropas dimensiju pilnīgi visās lietās. Nu, ja mēs tā tīri ideālistiski runājam, tad jau to varētu darīt, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka uh, paši līgumi piešķirt visai um, vērā ņemams kompetences un starp dalību valstīm attiecībā uz tirzniecību. Šis konkurence starp dalību valstīm ir fakts, un visticamāk, um, tas būs arī vienīgais realistiskais un efektīvais modelis attiecībā uz vairākām atbalsta funkcijām. Tomēr visas atbalsta funkcijas nav tik tātad vienlīdz jūtīgas attiecībā uz Eiropas sadarbību. Dažu atbalsta dienestu vai pakalpojumu rezultāts var būt stratēģisks. Tie var būt stratēģiski resursi uzņēmumam. Tomēr citās jomās jārunā par neutralitāti konkurences jomā, to var tātad nodrošināt mēroga ekonomikā, ja tiek tajā pašā laikā īstenot sadarbība. Mēs ieteikt nodrošināt sadarbību Eiropas līmenī, uh, un īstenot kopējā atbalsta iniciatīvas gadījumos, ja tiek izpildīti divi priekšnosacījumi. Pirmkārt, mēroga ekonomika pastāv, un spēku apvienošana ir labākais veids, kā panākt vislielāko efektivitāti attiecībā uz MVU internacionalizāciju. Otrakārt, jāsaka, ka šādu kopējo rīcību rezultāti nav strateģiski resursi attiecībā uz to, kur uzņēmums balstā savas, savu konkurētspēju un savus plusus. Ja mēs runājam par uzņēmumu, jeb situācijas skanēšanu, tā teikt, vai um, piegādes ķēdes pārraudzību, abas šīs lietas izpilda šos priekšnosacījumus. Biznes Europe lielā mērā atbalsta komisijas priekšlikumu uh, attiecībā uz to, ka tiks izstrādāta jauna darba sadale starp esošajiem uh, pakalpojumu piegādātajiem lokālā līmenī trešajās valstīs, balstoties uz uh, sadarbības modeļiem, kas nāk par ieguvumu abām pusēm. Jo īpaši mēs atbalstām ideju par to, ka tik vienkāršota informācijas apkopošana, zināšana apkopošanas uh, sistēmu izveide, tīri izstrādājot regulējošo ietvaru trešajās valstīs. Un piekļuve šiem informācijas kopumiem ir jānodrošina gan Eiropas MVU, kas ir saistīts ar šo or, ar organizācijām, kas nodrošina apkopošo zināšanas, kā arī MVU, kas nav iesaistījušies šajā darbā. Principā var jau iedomāties, ka pamata informācija, kas ir tirgu, tātad tiesību jautājumi, nodokļu jautājumi, administratīvā vidi, šo informāciju vajadzēs sniegt bez maksas. Turpretī specializētāku informāciju varētu sniegt pār maksu. Turklāt šajā kontekstā atbalstām arī to, ka tiek uh, īstenoti finanšu stimuli kosmi ietvarā, kas atvieglo pārobežu sadarbību un piekļuvi papildu zināšanām starp um, pakalpojumu sniedzējiem. Mēs arī pozitīvi vērtējam komisijas mērķi kartēt jau esošos pakalpojumus ar ideju vienkāršot uh, viedo darbību, inteliģentās darbības iespēju īstenošanu, bet mēs uzstājam uz to, ka šajā kartēšanā vajadzētu iekļaut arī tādu patiesu kvalitātes elementu par sniegtajiem uh, pakalpojumiem. Tātad kvalitatīvā kontekstā ir jāizvērtē sniegtie pakalpojumi, jo citādi nebūs iespējams izstrādāt tādu pamatotu, pamatīgu sadarbību. Un nu pievērsīšos EEN, Enterprise Europe Network. Šis tīkls sākotnēji koncentrējās uz inovāciju partnerībām kā tādām, un tad pārgāja pie internacionalizācijas. Uzklausot Business Europe pārstāvis, mēs atklājam, ka EEN zīmols un arī EEN resursi lielā mērā atšķiras dažādās valstīs. Un tās bažas ir tādas, ka MVU kopumā runājot ir vai nu lielākā vai mazākā mērā MVU ir apmierināti. Tātad tas, attiec, tas nozīmē, ka sniegtie pakalpojumi kvalitāte ir atkarīga no dalībvalstīm. Dažās dalībvalstīs EEN pakalpojumi nav labā veidā integrēti, ne arī labā veidā tiek uh, koordinēti ar esošajām nacionālajām vai reģionālām iniciatīvām. Uh, un tā rezultātā darbības pārklājas un kopējā, kopaini nav īsti efektīva. Kas attiec uz nākotni, tad EN pakalpojumu sniedzējiem, šīm organizācijām vajadzētu izvēlēties proaktīvāku lomu. Nu, piemēram, īstenojot tādu aktīvu kandidātu meklēšanu internacionalizācijas mērķiem. Un nevajadzētu vienkārši ignorēt MBU. Mums ir prieks par to, ka komisija apzinās, ka jautājumi ir jārisina šajā kontekstā. Lai panāktu progresu, mums nepieciešams izvērtēt EEN, un izvērtējums ir jābalsta ne tikai uz plašiem statistikas parametriem, bet jārunā arī par kvalitātes elementu Mums jāpalīdz izvērtēt, kā sniegtie pakalpojumi ir vai nav snieguši ieguldījumu MVU internacionalizācijā. EEN darbība būs atkarīga arī no tā pārvaldības modeļa pārskatīšanas. Esošais pārvaldības modelis, kā arī esošās pārvaldības struktūras, nerada rezultātā uh, EEN partneru aktīvu iesaistīšanu. Jo īpaši šeit mums jārunā par biznesa asociācijām un to noteikšanu EEN prioritātēs. Šo problēmu vajadzētu risināt, pielāgojot uh, lēmumu pieņemšanas struktūras, un jau atkal pozitīvi šeit jāvērtē tas, ka komisija jau ir ķērusies pie šī jautājuma. Ideja par pastāvīgu uzlabošanos, attīstību, tā būtu jāpiemēro horizontālā veidā. Mēs atbalstām komisijas mērķi un centienus izvērtēt un optimizēt visas Eiropas Savienības portfeli attiecībā uz biznesa atbalsta instrumentiem MVU ne Eiropas valstīs ar ideju, ar mērķi uzlabot uh, darbību izmaksu efektivitāti. Šis izvērtējums jo īpaši ir jāveic kosmī kontekstā. Un tam ir jāprecizē, kad un vai šie priekšnosacījumi tiek izpildīti. Vai nu no jau uz esošo darbību īstenošanu, vai arī uz jaunu darbību izstrādi. Plašākā izvērtējumā vajadzētu iekļaut arī Eiropas MVU centrus, Eiropas biznesa atbalsta programmas, brokerēšanas pasākumiem, kā arī šīs um, iniciatīvu apkopojumi, klasteri, kā arī apmācību programmas. Un viena lieta, ko Business Europe atbalsta, ir MVU internacionalizācija ar šo klasteru palīdzību, kā arī konsorciju, eksporta konsorciju un uzņēmumu tīkli. Ekspert, eksporta konsorcija, mūsuprāt, ir viens no labākajiem instrumentiem, ko MVU izmanto savās eksporta aktivitātēs, un mums patiešām liels prieks, ka komisijas iniciatīvu pakotnē ir iekļaut ideja arī par transnacionālu konsorciju izveidi, kā arī tiek runāts par programmām, kā a, labāk strādāt ar šiem tīkliem un klasteriem. Dāmas un kungi, nobeigumā vēlētos vēlreiz atgriezties pie plašākā, plašākās strateģiskās kopainas un uzstāt uz to, ka nepieciešams uzsvērt MVU internacionalizāciju daudzās Eiropas Savienības politikas jomās. Šo lietu esam nedaudz ignorējuši pārstrādātās direktīvas priekšlikumā par banku kapitāla prasībām. Un mums ir patiešām liels prieks, ka parlaments šobrīd jau strādā pie šī jautājuma. Vēl kāds jautājums, kas mums vēl aizvien rada bažas, ir lokalizācijas stratēģijas, kas novērojamas vairākās attīstības valstīs un tur tiek noteikts, ka lieliem Eiropā bāzētajiem uzņēmumiem, kas strādā, ir jāstrādā ar mazo vietējo MVU piegādēm, un Eiropas Savienībai vajadzētu iebilst pret šādu stratēģiju īstenošanu. Paldies! Parola ūrē! Paldies! Un tagad dosim vārdu Karlam Hartlebam, Austrijas tirdzniecības rūpniecības kameras pārstāvim. Dāmas un kungi! godātie Eiropas parlamenta deputāti, es uzrunāju jūs kā praktiķis, kas strādā tirdzniecības veicināšanā vairāk kā 20 gadu garumā. Austrijas federālais tirdzniecības rūpniecības kamera e, ir izveidota e, jau 1848. gadā, e, publisko tiesību subjekts kopš 1946. gadā. Tajā līdzdarbojas 440 tūkstoši austriešu uzņēmumu, lielākā daļa no tiem ir MVU, ļoti daudz pat <clears throat> vienas personas uzņēmumu, tātad mēs ļoti cieši saistīti ar e, MVU un to internacionalizācijas jautājumiem. BKÖ, e, e, tāds ir mūsu aicinājums, tā mēs arī pazīst, tā mums arī pazīst Briselē, mēs stingri atbalstam Eiropas kursu, e, Eurochambre, uh, dalībnieki esam ļoti aktīvi. Mūsu prezidents Laitners ir bijis ilgstoši uh, eh, Eurošombra prezidents un tagad ir goda prezidents, un mēs uh, esam apņēmis pilni stiprināt Eiropas iniciatīvas, tieskaitā Eiropas komisijas darbu. Mēs darbojamies Enterprise Europe Network uh, Austrijā ļoti veiksmīgi līdzdarbojamies tajā, uzskatām, ka tas ir ļoti veiksmīgs eh, MVU atbalsta elements, un es domāju, ka arī internacionalizācijas eh, kontekstā Enterprise Europe Network ir ļoti svarīga loma. Austrijas kamerai ir juridiskais standarts, ko, uh, mandāts kopš 1986. gada, <clears throat> arī ad, Advantage Austria palīdzību atbalstīt MVU, un es esmu eh, šīs organizācijas vadītājs. Eh, tā ir, eh, varētu sacīt, ka tirdzniecības veicināšanas organizācija vissenākā Eiropā, jau 65 gadus darbojas Eiropā. Mums ir 115 biroji visā pasaulē, ko vāda tirdzniecības profesionāli, kas integrēti darbojas Austrijas vēstniecībās, kā komerciālie padomnieki, ekonomiskie padomnieki. Tā ir ļoti efektīva sistēma. Katru gadu viņi sniedz pakalpojumu 20 tūkstoši Austrijas uzņēmējiem, galvenokārt maziem vidiem uzņēmējiem. Tiek organizēta 1200 internacionalizācijas pasākumu visā pasaulē, lielāko daļu Austrijā. Mēs arī publicējam 1250 publikācijas katru gadu Eh, par internacionalizācijas problēmām, tirgus pētījumiem, nozar eh, pētījumiem par visu pasauli. Tad mums ir internet platforma ar vairāk nekā 2 miljonu starptautiskiem apmeklētājiem. Un internacionalizācija sākas lokālajā līmenī mājās. Mums ir eh, pilnīga pieeja uh, Austrijas tirdzniecības rūpniecības kameru tīklam, tas ir ļoti svarīgs elements mūsu darbā. Un tad es gribētu atgriezties pie jautājuma, vai tirdzniecības veicināšana vispār darbojas. Mēs kā organizācija to saskarāmies, bet arī Eiropas Savienībai un komisijai nāksies šo jautājumu atbildēt. Ir pētījumi, Un viens, kas varbūt visvairāk uh, izsaka par to, ir Pasaules bankas pētījums atzinumi tādā ir tādi, ka e, eksporta veicināšana darbojas ļoti ir labi, un tīpaši MVU, taču e, ir zinām priekšnoteikumi. Proti, eksporta veicināšanas organizācija ir jābūt ciešā saistīta ar uh, lokālo uzņēmumu. Tiem ir uh, šīm struktūrām ir e, jāatskaitas vai jābūt cieši saistītai ar uzņēmējiem kā tādiem. Nedarbosies tādas struktūras, kas ir tikai publiskas un kurām nav cieši saikni uzņēmējiem, un arī MVU ir jābūt saprotamai šai struktūrai. Tā jābūt pietiekoši vienkāršai, lai MVU to spētu saprast. Ja tā ir pārāk sarežģīta, tad e- MVU mēs zaudējam. Uh, Tātad tas ir cieši saistīts ar administratīvā sloga jautājumu. Mums ir nepieciešams viens pieturas aģentūra, kurai e, ir viegli pieejama un kurai uzņēmēji uzticis Austrijā, kā jau sacīju, mēs uzskatām, ka mums ir sistēma, kas diezgan tuvu šiem kritērijiem. E, to e, vada e, federālā līmeņa e, tiesnesības rūpniecības kamera, sadarbībā ar lokālo tirdzniecības rūpniecības kameras sistēmu mēs uh, eh, sniedzam pakalpojumus Austrijas uzņēmiem uh, mājās un starptautiskajā plānā. Uh, uh, arī iekasējam nelielu uh, uh, pakalpojumu maksu par saviem pakalpojumiem, un mums ir arī atbalsts konkrētām programmām, kuras mūsu skatījumā ir īpaši vērtības eksporta atbalsts pakalpojumu atbalsts radošo pakalpojumu, atbalsts inženierijas un tirzniecības eh, izglītības pakalpojumu eksports. <clears throat> un eh, to mēs darām arī ar Eiropas Savienības atbalstu palīdzību. Mēs paši to nespētu ar saviem līdzekļiem. ES un internacionalizācija. Tā nav jauna debate. Um, Eiropas Savienībā ir daudz šādu iniciatīvu, daudz līdzekļu šiem mērķiem. Mēs uzskatām, ka komisijai ir ļoti svarīga loma, un jūs jau savā prezentācijā īsto pieminējāt. Galvenais jautājums ir, protams, tirdzniecības politika un tirgus piekļuva. Komisijas eh, darbs eh, ir veiksmīgs, bet tas varētu būt vēl daudz veiksmīgāks, ja tas būtu ar ES eh, MVU vajadzībām ciešāk saistīts tirgs piekļūs datbāzi. Šī ir joma, kurā pastāv um, sinerģija. Un šeit eh, tā ir ļoti aktuāla datubāze, kas ne tikai apkopo informāciju par likumdošanu, bet arī par problēmām, ar kurām saskars eh, es uzņēmumu ārvalstīs Es lobēšanu, manuprāt, ir spēcīgs faktors. Es eh, arī asdarbības dienests noteikti uzlabos Eiropas pozīciju. Personīgi eh, esmu gūst pieredzi Ķīnā un Japānā. Eiropas biznesa padomes sanāksmēs. Eh, Tās bija sanāksmes, kura, kuras organizēja uh, Tātad divpusējās tirdzniecības kameras Eiropas ar Japānu, tas bija ļoti efektīvs pasākums um, informācijas apmaiņai par tirdzniecības barjeram un tam līdzīgi. Tad bija šis, e, tad, tad e, es atvainojos, es, tas ir modelis, kas darbojas un e, eh, Rubīkungs pieminēja Erasmus uzņēmējiem Eh, šti, tās ir lietas, ko eh, mūsu organizācijas nespēja nest, jo eh, arī efekti ir pārāk lieli. Mūsu programmas ar Ķīnu, ar Japānu ir parādījušas, kādus var darboties uzņēmumu sadarbības līmenī, kā tiek deleģēti <clears throat> E, pieredzējuši firmu pārstāvu šajos reģionos, kas ir gūši jau konkrēti pieredzi sadarbībā ar šiem reģioniem un iesaistās eksporta aktivitātīs ar šīm diezgan sarežģītām valstīm, e, kur e, tā lieta nedarbojas. Dažkārt sniedzot pakalpojumus konkrētiem uzņēmiem, Austrija un Vācija savā starpā daudz tirgojas, bet mēs konkurējam viens ar otru ļoti uh, asi arī ar Itāliju, Franciju, Spāniju un citām ES valstīm, arī Čehijas republiku un citām Austrijas, eh, Austrumēropas valstīm ārvalstu tirdzniecībā, un tādēļ ir liels jautājums, vai varbūt pievienotā vērtība eh, tirdzniecības veicināšanas pasākumos eiropeiskos, man šķiet, ka eh, vēl nav pierādīts, kā uzņēmēji var tiešām gūt eh, labumu no tā, jo šie uzņēmumi neraugs uz Eiropu, uz Eiropas institūcijām, lai viņu problēmas risinātu. E, šo jautājumu līdz šim Eiropas Savienība nav varējusi atbildēt. E, es arī neredzu, kā nākotnē tas varētu ļoti notikt. Kopsavilkumā tirdzniecības veicināšana, tirgus piekļuva ir galvenais izaicinājums es un e, MVU veicināšanas jomā. Tāda tirga kā Indija, Ķīnī, Ķīna, Brazīlija, um, uh, ir pietiekoši sarežģīti, MVU nebūs galvenie spēlētāji šajos tirgos, bet tie arī darbošies tajos. Tie, piemēram, būs piegādātāji lielām inženierijas uzņēmumiem no Francijas, Itālijas. Viņi iegūs no šo tirgu izaugsmas, uh, no internalizācijas kopumā. Tā mums ir jādomā arī par mērķirgiem, tieši kas ir šo konkrēto mērķirgu vajadzību. Un šīs tā devētās brika valstis tādas izaugsmas reģionu noteikti ir. Šeit arī ir MVU konkrētas specifiskas vajadzības, eh, ar kurām mums viņas būtu jāatbalsta. Eh, komisijas pārstāvi eh, apmeklējumi ārvalstīs var būt ļoti noderīgi, taču ir jābūt skaidram, ko uzņēmēji tieši no tā gūst. Eh, komisārs Tajāni Latīna Amerikā eh, viesojās, mēs centāmies reklamēt šo vizīti, taču mums nebija skaidrs un mūsu uzņēmumiem vēl mazāk bija skaidrs, kādi jautājumi tur tiks risināt, kad uzzinājām, ka tirdzniecības eh, politika īstenībā nav uh, tēma, tad mēs zaudējam lielāko daļu uzņēmumu, ka, kam bija interesi sadarbībā ar Meksiku, Brazīliju un citām valstīm. Um, es pilnīgi piekrītu iepriekšējiem runātājiem par mērogu ekonomijām. Šeit nav uh, konkurences problēma tik lielā mērā. Šeit arī mēs varam paļauties uz esošām tirdzniecības rūpniecības kamerām un to sadarbības tīkliem no Itālijas, Francijas, apvienotās karalists, uh, kurām ir diezgan laba pārstāvniecība uh, eh, attiecīgos tirgos redzamības paaugstināšana esošiem es eh, atbalstu schēmām var efektivitāti arī palīdzēt uzlabot. Pilnīgi tam piekrīt, taču es domāju, mums vienmēr jāraugās eh, no e, e, MVU perspektīvas un viņiem, kas ir nepieciešams, eh, atbalsts turpat jau uz vietas, ne tikai uh, pēc tam starptautiskā līmenī. Un šeit eh, lokālie eh, sirdzniecības rūpniecības kameras var daudz darīt. Mūsuprāt, arī nedrīkst ignorēt to, ka pastāv tomēr konkurence starp dalībvalstīm dažādās jomās, un mēs nedrīkstam izlikties to neredzām. uzņēmumiem ir nepieciešama uzticama partneri, un ja pastāv konkrēti situāciju, tad to nedrīkst ignorēt. Eh, MBO atbalstam ir jābūt eh, eh, pieprasījumu virzītam, un BRIK valsts noteikti ir galvenie mērķi MBU internacionalizācijai esošo struktūru duplicēšana nav vēlama. E, mēs redzam, ka Ķīnā patiesībā ir tendence uz šādu esošo pakalpojumu duplikācija ES līmenī. E, un patiesībā mums ir jāskatās, vai tiešām e, šeit nodokļu maksātāju līdzekļi e, tiek liederīgi tērēti. To mēs vēlētos redzēt ES līmenī. Paldies! Un tagad es vēlētos dot vārdu Rībiga kungam. Paldies, priekšsēdus kundze. Es vēlētos uzsvērt, ka eh, šī prezentācija ļoti lielā mērā um, parādīja, kurā virzienā jāvirs Eiropas Savienībai, proti uz vienkāršošanas caurspīdīgumu pusi, uh, un lai piedāvājumu Eiropa, mūsu uzņēmumiem būtu skaidrāk. Es biju nesen viesojos Brazīlijā, apvienotos Arābu Emirātos, citos reģionos, un visur uzņēmēji galvenā tēma ir uh, atvieglot vīznoteikums. Mūsu komitejā jau labu laiku mēs esam panākuši pētniekiem, zinātniekiem vīzu atvieglojumus, eh, ir atsevišķa direktīva eh, šajā lauciņā. Varbūt derētu padomāt arī par to, kā mēs varam panākt vīzu atvieglojumus MBU uzņēmumiem, kas aktīvi darbojas eksporta importa jomā. Man interesētu jūsu ierosinājumu E, kā šeit varētu vīzu režīmu atvieglot. Otrakārt, kā ir ar izglītības diplomu atzīšanu. Tas pat labam darbojas divpusēji, jā, plāksnē, vai turpmāk Eiropas Savienības divpusējos nolīgumos ar e, trešām valstīm nevarētu arī šos jautājumus iestrādāt izglītības diploma savstarpējā atzīšana ir ļoti svarīga tirdzniecībā. Trešais jautājums - dubultā nodokļu aplikšana. Vai Eiropas Savienībā uh, negribētu pastiprināt pievērsties šim jautājumam arī dzēnu? Tas ir ļoti svarīgi mūsu eksporta un importa ekonomikai un tā labākai pozicionēšanai. Uh, Ja mēs paskatāmies uz apvienoto Arabu Emirātu, brīvās tirdzniecības zonām, kur nav nekādu uh, eh, uh, eh, eh, uzņēmuma nodokļu, nekādu uh, iedzīvotāju ienākumu nodokļu, mums būs grūti ar tiem konkurēt ilgtermiņā. Kādas iespējas jūs šeit redzat? Paldies, Grosman, ne? Prodi lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu uzdot tādu vispārīgāku jautājumu. Iepriekšējā septītajā ietver programmā izskanēja priekšlikums, ka mēs izveidosim Eiropas tehnoloģiju platformu. Un attiecinot to visu uz MVU, doma bija, ka vajadzētu atvieglot MVU sadarbību ar lielajiem uzņēmiem tieši iesaistoties pētnieciskajos projektos. Tad vēlāk, kad mēs nonācām pie īstenošanas fāzes, šī ideja kaut kur pazuda. Ja mēs paraudzīsimies uz šo visu no Itālijas rūpniecisko rajonu viedokļa, mēs uzskatām, ka ir nepieciešama tāda teritoriālāka pieeja, lai būtu manevra iespējas, kas nodrošinās sadarbību vienā rajonā, vienā rajona ietvaros starp dažādiem uzņēmiem. Ja ir dažādi uzņēmumi, kas ir ieinteresēti vienā un tajā pašā ražošanas produktā, tad vajadzētu nodrošināt vienas teritorijas uh, aptvērumā sadarbību, piemēram, standartizēja vielas, tās lietas, kas būtu tad kopīgi interesantas, arī vidas aizsardzības aspekti. Tad šā, tie aspekti kopīgie varētu būt kā pirmais solis plašākai sadarbībai zinātnes un pētniecības jomā. Tad varētu arī pētīt jaunus procesus, jaunus produktus. Tad, lūk, man ir arī jautājums vai mums nevajadzētu atsaukt atmiņā visu šo jautājumu. Mēs runājam par stratēģiju Eiropai 2020, vajadzētu atsaukt atmiņā Eiropas tehnoloģijas platformas piedāvājumu, kas eksistē iepriekš, lai mēs varētu iesaistīt lielos mazos uzņēmumus projektu realizēšanā. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk. Patricija Toja, paldies pēc šīm divām prezentācijām. Jūs esat devuši mums lielisku vielu pārdomām. Arī parlaments un komisija tagad varēs padziļināti domāt vēl vairāk par šiem jautājumiem. Tad, tad runājot par pirmo prezentāciju, eh, Business Europe pārstāvis mums stāstīja par vajadzībām, kurām es pilnībā pievienojos. Mums parlamentārie komitejā ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Te ir nepieciešama kvantitīva un kvalitatīva izvērtēšana. Vajadzētu izpētīt, kā darbojas uzņēmumu tīkli. Mēs esam paļāvušies uz Eiropas uzņēmumu tīklu. Mēs nevaram atmest šo ideju tagad pavisam. Mēs redzam, kā risinās spontānas darbības dažādās jomās. Dažās jomās ir liela iesaiste, liela aktivitāte gan vietējā līmenī, gan reģionāla līmenī, tieši Enterprise Europe programmā, bet eh, dažās eh, jomās, dažās eh, rajonos, teritorijās šis tīkls darbojas pats par sevi, un, un te ir nejaušības princips, vajadzētu to eh, izpētīt. Paldies, saka priekšsēdētāji. Vairs neviens negrib neko teikt. Tādā gadījumā es došu vārdu atkal mūsu ziņotājiem, runātājiem. Došu Klokē kungam vārdu vispirms. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Atbildēšu apvērstā kārtībā, atbildēšu pēdējam runātājam. Tiešām ir pienācis laiks nepārtrauktas uzlabošanās kontekstā. Ir nepieciešams padomāt par to, ka uzņēmumu prioritātes tiek ņemts vērā. Mēs zinām, ka pastāv divas pārvaldības struktūras. Ir viena grupa, kur piedalās dalībvalsts un arī trešās valstis, un tad vēl ir tā sauktā vecākā konsultīvā grupa, un tad ir vēl kāda grupa, kas ir radīta uzņēmē darbības un inovāciju programmu kontekstā. Tad ir tāda uzņēmē darbības un inovācija komiteja. Un tā kā e, šajās grupās piedalās viens vai divi delegāti no katras dalībvalsts. Lieta tāda, ka šie pārstāvji nevienmēr ieskatās, uz, ieskatās kaut kādos periferijas jautājumos un nesaprot arī biznesa prioritātes. Tāpēc mums Vajadzētu padomāt par jaunu struktūras radīšanu, kur kā partneri darbotos gan akadēmiskās institūcijas, gan reģionālās attīstības aģentūras, arī uzņēmēju pārstāvji. Visiem šiem partneriem būtu jāsēž pie viena galda un jābūt viņiem iespējai ietekmēt arī uh, prioritāšu definēšanu tieši saistībā ar gada programmām. Arī ne tikai gada programmām, bet arī ilgtermiņa, ilgāka perioda programmām. Atbildot Prodīkungam, es piekrītu un es atbalstu šo jautājumu. Man nebija iespējas izcelt to, ka MVU internacionalizācija ir jāintegrē visās Eiropas komisijas politikās. Pētniecības un inovācijas politika e, noteikti ir ļoti pareiza ideja vai ietvers, kur mēs varam veicināt tālāk sadarbības starp dažāda lieluma uzņēmumiem. Mēs gūstam mācības no darīšanas Eiropas tehnoloģijas platforma, kā ideja rosināja noteikts cerības Un tagad par to tālāko sadarbību, kā tas notika. Jūs klāstījāt savu pieredzi, ka šī programma nedarbojas tā kā paredzēts. Tomēr mēs redzam, ka horizontā 2020 atkal parādās šī pati koncepcija, ka ir nepieciešams veicināt integrētu sadarbību, kaut vai publisko-privāto partnerību kontekstā, vai arī sabiedrības mērķu sasniegšanas kontekstā. Šīs idejas tur ir, un mēs izmantosim visas iespējas, ko mums piedāvā šī situācija. Tālāk Rībīgkungs uzdev jautājumu par kvalifikāciju atzīšanu. Šāda atzīšana noteikti palīdzētu MVU un arī Dažreiz mikrouzņēmumi internacionalizē savu darbību, attīsta, veido savus grupas, komandas arī starptautiski, un šeit ir iespējams panākt lielāku progresu tieši divpusējo vai daudzpusējo sarunu gaitā. Es gan neesmu ļoti liels e- e- eksperts um, fiskālos jautājumos, bet Dīkungs arī par to uh, runāja agrāk. Mums tomēr jācenšas izveidot vienādu spēles lauku. Ir nepārtraukti uh, jāpaturprātā, kādi fiskālie režīmi ir pie mūsu konkurentiem, kādas izmaiņas tur ir, jo mēs nevaram nonākt situācijā, kad mūsu pašu fiskālais režīms soda mūsu MVU aktivitātes. Un šeit Rībikungs ļoti pareizi un ļoti tēlaini izstāstīja šo formulu, ka nevarētu ņemt nost MVU rezultātu. Nevajadzētu sodīt mazos un vidējos uzņēmumus par labiem darbiem un attiecīgi bremzēt arī investīcijas kompānijā. Tas arī viss, ko gribēju teikt. Paldies. Tagad došu vārdu Kārtleba kungam. Tim. Jā, Ribikunga sacītais vīza atvieglojumu ar ES ārējās darbības dienestu palīdzību īstenībā vajadzētu varēt e, šos, šīs vīzes e, pieteikumu procedūras vienkāršot, efektivizēt. Un šeit ir gan tehnoloģijas un pētniecības jomā darbojas e, jošamies, gan arī MVU rast prioritāti. Schengenas noteikumu ietvaros to vajadzētu varēt izdarīt. Es domāju, ka ir vienprātība par to, ka e, jāprioritizē Eiropās līmenī arī tiks uzdots jautājums par kvalificēto darbinieku imigrācijas atvieglošanu. E, Austrija ir nesen ieviesusi sistēmu, kas e, atvieglo šādu imigrāciju uz kvalifikācijas, augstkvalifikācijas pamatu. Šeit arī pastāv starptautiskās tīklošanas komponents, domāju, attiecībā uz kvalifikāciju atzīšanu, un panākumi jau ir gūti. Vāciski runājušās valstījās, Austrija, Vācija ir duālā izglītības sistēma, tātad uh, augsta līmeņa izglītības kvalifikā, uh, diplomiem tas jau darbojas, bet uh, eh, netika augsts līmeņa kvalifikācijām tas jautājums jau pastāv, un tas saistāms jautājums arī ir jauniešu bezdarbu, kas attiec uz eh, divpusējās nodokļu neaplikšanas nolīgumiem. Dalībvalsts ziņā pat labāk ir nodokļu politika joprojām, un kamēr tas tā būs, tad arī būs šādi divpusēji nolīgumi tās tā arī paliks, bet problemātika, protams, ir aktuāla, un jūs uh, um, pieminējāt apvienoto Arābu Emirātu uh, nulles nodokļu zonas. Šeit ir tiešām jāuzdod jautājums, vai nebūtu arī tur ieviešam minimālie nodokļi, lai uh, šo negodīgo konkurences spiedienu mazinātu. Kas attiecas tehnoloģiju deputāts Odī runāja par enerģijas in tehnoloģijas internacionalizāciju ar vienu un ar vienu, īpaši ASV, Vācijā, Indijā, Ķīnā, Japānā. Šādas iniciatīvas pastāv, Eiropas Savienībā arī jādara vairāk ar pētniecības veicināšana jau ir Eiropas tīkli bijuši diezgan efektīvi, bet tirdzniecības veicināšanas organizācijā, es domāju, visvairāk varam vēl darīt attiecībā uz mārketingu, inovācijas, mārketinga tehniskais darbs e, vienmēr tam tiek atlicināti daudz resursu, bet starptautiskai komercionalizācijai maz resursu tiek atlicināti, un šeit var darīt vairāk tirdzniecības rūpniecības kameras. Toers kundz par European Enterprise Network, paldies par jūsu komentāriem, bet es domāju, šeit kolēģis viss jau ir pateicis. Bene, abbiamo concluso anche questo terzo. Paldies. Tagad mēs esam nonākuši pie trešās kārtas nobeiguma. Es gribētu pateikties runātājiem. Mūsu referenti var atgriezties un ieņemt savas vietas zālē. Lielas paldies jums visiem! Mēs tagad gribētu nedaudz laboratoriski pamainīt mūsu sistēmu. Uh, Es gribētu vaicāt, ņemot vērā, ka mums ir nedaudz iedaupīts laiks, vai mūsu referenti, vai tas ir kaut kas neiedomājams. Pirmo reizi mums ir palicis kāds liekas eh, laika sprīdis, un lai arī nav tik ļoti daudz deputātu klāta, tomēr jāsaka, ka tas ir ļoti brīnišķīgi, ka šodien pie mums ir ieradušies tik daudz un tik lieliski eksperti. Varbūt došu vārdu Rībikungam, Kroicmanu kungam, mūsu referentiem no parlamenta, kas varētu eh, apkopot, izrīt kopsavilkumu, bet eh, varbūt mēs varētu dot vārdu arī mūsu viesiem, ko jūs domājat par mūsu uzklausīšanu. Uh, mums vēl ir iespēja veidot pēdējo runāšanas kārtu, pirms mēs slēgsim šo uzklausīšanu. Varbūt, tad, kad jūs runāsiet, jūs vēl varētu atgriezties pie tā, ko mēs runājām, un arī kaut kādas atbildes. Došu mūsu viesiem iespēju izteikties 4-5 minūtes, došu laukungam vārdu vispirms. Priekšsēdus kundze, paldies par iespēju vēlreiz nobeigumā eh, sniegt kādu komentāru arī par dzirdēto šajās diskusijās. Es īpaši priecājos, ka Enterprise Europe Network tīkls šeit tik plaši apspriests un priecājos, ka var apstiprināt to, ka aktīvie IIN partneri reģionos ir turpmāko vairāk jāiesaista. Mēs paši cenšamies to darīt pat labam, jo redzam, ka internacionalizācijas jautājums IIN līmenī pat labam nav pietiekoši noklāts. Mēs esam mazliet starp frontēm. Mūsu izpilda aģentūra un komisija, tās šīs divas fronts jaunais finanšu plānošanas periods no 2015. gada. Eh, mums būs jāsagatavo priešlikumu, kā arī šodien apspriestos jautājumus vēl tad ņemt vērā. Ir jāpārvar daudz administratīvi šķēršļi, kas eksistē ne tikai MVU, no MVU viedokļa, bet arī IEN partneriem. Tādēļ es priecājos arī par Lokēja kunga sacīto par līdzdarbošanās iespējām. Un tad ir daudz jautājumu, mm, kuros jāstrādā gan Enterprise Europe Network, gan citiem. Tātad kvalificēto darbinieku apmaiņu, tas, ka IIN tīklā jābūt e, kontaktpersonam un Vācijā tas ir visur, bet arī citās dalībvalstīs tam tā jābūt ir, lai varētu īsnot īsts tikus e, studentiem vai citiem. Šeit arī pastāv uzlabošanas iespējas. Esmu pateicīgs par norādu uz izglītību un izglītības diplomu savstarpēju atzīšanu. Tas ir tipisks jautājums, ar ko mūsu kamera strādā. Sinerģijas efekts šeit darbojas ļoti labi, un mums neredz palīdz šī, šo IIN zīmolu uh, uh, uzskatīt tātad par uh, kompetenci šajā jomā Man šķiet ļoti svarīgi, ņemot vērā diskusiju gaitu, arī nodrošināt viengabalainību, kā Hartlēb kungs to pieminēja. Mūsu vienotā tirgus darbu, kas arī bieži ir patiesībā mūsu uzņēmuma skatījumā ārietirgi, un komisijas aktivitātēm trešajos valsts, trešajās valstīs nereti šeit viengablānība nav pietiekoši nodrošināta, ir jāņem vērā tieši arī politiskā atbalsta nepieciešamība, tirgus piekļuve jāveicina, un šeit Enterprise Europe tīkls varētu vairāk darīt. Arī par politisko šķēršļu mazināšanu taču bieži tas tiek uzskatīts par nevēlam, diemžēl. Un tad nu nākas to darīt mums pašiem ar savu organizāciju, bieži ar Eurochambre palīdzību. Es nevienam mazam vidējam uzņēmumam Vācijā nevar ieskaidrot, kādēļ European Business Center pievienoto vērtību Indijā, Ķīnā, tā izemē viņam būtu jāvērš šajās organizācijās, ja viņš pat uh, nav uh, savās mājās īsti uh, uh, saskāries ar šīm organizācijām, uh, kāpēc viņam nevērsties pie mūsu partneriem. Tas būtu pagaidām galvenais uh, mans komentārs vēl pie debatēm. Paldies par iespēju vēlreiz izteikties. Grācie, la parola. Paldies. Tālāk, kas pādes kungam vārds. Jāsaka, ka šī diskusija ir, man bija ļoti interesanta. Ir tīpaši man patika tā diskusija daļa, kur mēs runājam par birokrātijas samazināšanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs temats mazajiem un vidējiem uzņēmiem, jo birokrātijas mazināšana mazajiem uzņēmiem, kur darbojas tikai daži darbinieki, ir, ir kaut kas ļoti svarīgs ir, ja ir maz darbinieku, tad noteikti tie būtu jāizmanto tieši biznesa veikšanai un nevis papīru kārtošanai. Runājot par stimuliem, te mums vajadzētu arī nodalīt ļoti kritiski vienu lietu. Es uzskatu, ka stimuli jaunu produktu ražošanai nedarbojas pareizi, tie netiek izmantot tā, lai veicinātu izaugsmu. Šeit ir stimuli, kas saistīti ar lielāku patēriņu, patēriņu vairošanu, bet eh, runājot par produktivitāti, konkurences eh, stiprināšanu, eh, tad ir jāinvestē arī inovācijās, pētniecībā, internacionalizācijā, un tas ir absolūti nepieciešams man ir jāatgriežas pie šīs idejas par beznodokļu zonām kā arī es gribētu komentēt to, kas notiek jaunajās ekonomikās. Mums ir problēmas ar augstām izmaksām, gan elektrība, gan citi energoresursi maksā ļoti dārgi, tīpaši Itālija. Jaunajās ekonomikās jūs redzat, ka darbojas stimuli, lai šīs izmaksas mazinātu, un mums vajadzētu sekot šim piemēram, lai mūsu uzņēmumi būtu konkurētspējīgāki, lai mēs varētu veiksmīgi konkurēt ar šīm jaunajām valstīm. Un šai ziņā izmaksu mazināšana ir ļoti svarīgs pasākums. Es gribētu jums arī sniegt dažus piemērus no Āzijas valstīm. Es jau kādu laiku strādāju pie vairākiem projektiem, kur mēs esam konstatējuši noteikts rajons vai vietas, kur ir nu, nosacījumi, kā tiek veidoti uzņēmumi, visas izmaksas. Un tas viss notiek tur ļoti attraktīvi. Tad pie, mēs zinām tādus pievilcīgos rajonus, un mēs esam gatavi arī sekot Āzijas valstu piemēram. Mēs gribam tieši mācīties, kā atvieglot uzņēmumu, uzņēmumu darbības sākšanu šie jaunie uzņēmumi, kas ir, kas apsverdarbība viena lieta, bet tad ir, ir doma vēl par izaugsmi, jo izaugsmes mērķis nav radīt jaunas darbvietas, bet drīzāk veicināt mūsu ražošanu, mūsu bagātību. Mūsu mērķis nav radīt jaunas darba vietas, bet drīzāk vairāk radīt lielāku pārticību, lielāku bagātību. Tāpēc mums vajadzētu attiecīgi arī investēt, lai mēs rūpniecisko sektoru varētu palielināt. Paldies, Henrikungs. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu komentēt divus jautājumus. Pirmkārt, EEN Enterprise Europe Network un Tojas kundzes teikto. Tojas kundze izteica atbalstu kvantitatīvam, kā arī kvalitatīvam EEN izvērtējumam. Šodien dzirdējām vairākus komentārus, kad tika runāts par EEN, kas ļoti labi darbojas, par birojiem, kas veiksmīgi darbojas. Tādēļ neapšaubām to, ka EEE e e dažās valstīs darbojas veiksmīgi. Bet mūsu pieredze ir sekojoša. Da vairumā valstu, diemžēl, EEN e struktūra nedarbojas veiksmīgi, un tas nav saistīts ar šo uh, struktūru pārvaldību. Un šeit piekrītam arī Business Europe pārstāvim Klokē kungam par um, valdību, par pārvaldību. Bet tā problēma ir tāda, ka EEN struktūra mūsdienās nerespektē, to īpaši uzsveru, dažādo biznesa organizāciju dažādību dažādās dalībvalstīs. Jūs jau zināsiet, ka vairumā valstu MVU ir ļoti atšķirīgi. Tad ja mums nevajag šeit runāt tikai par konsekvenci, jo, protams, esam gatavi sastrādāties, uh, sastrādāties ar citām organizācijām, bet tā situācija tomēr ir tāda, ka dažas specifiskas organizācijas, tās ir pat valsts administratīvās iestādes, kas ir EN sastāvdaļa. Tad nu jautājums, kā jūs varat uh, izlikties, ka EEN, kam vajadzētu būt uzņēmumu tīklam, ka tas uh, ietver arī valsts iestādes, tas atrodas ministrijās, jo viņiem nav nekādu kontaktu ar uzņēmumiem. Tādēļ domāju, ka mēs visi varētu vienoties par to, ka principā EEN vajadzētu atrasties uzņēmēja darbības organizācijās, jo tur ir tie īstie cilvēki, tur ir zināšanas, kā strādāt ar MVU. Tās ir mūsu galvenās bažas. EEN reformas tādējādi, lai biznesa organizāciju uh, dažādība nacionālā līmenī tiktu respektēta, ņemta vērā. Tālāk Fordas kundzes teiktais. Fordas kundze vienā brīdī runāja par labāku regulējumu un pieminēja optīnu iespēju, tātad iesaistīšanās iespēju. Mēs neuzskatām, ka Eiropas sistēma ir tāda, kur jūs it kā iesaistaties kādā brīdī, izvēlties iesaistīties. Tādēļ nevajadzētu būt Eiropas likumdošanai. Eiropa ir izveidota visiem, visiem pilsoņiem, visiem uzņēmējiem. Tādēļ šis optins nav variants. Jo, ja pārvaldī, tātad Eiropas Savienības līmenī tiek strādāts, lai uzlabotu mazo un vidējo uzņēmumu situāciju un uzņēmējdarbības vidi, tas būtu jāveic attiecībā uz visiem. Un tā ir vēl kāda problēma, ko es minēju saistībā ar šo optīnu, iesaistīšanās iespēju, un tāda ir arī komisijas nostāja. Komisija saka, ja jūs varat MVU vai mikro uzņēmumi, ja jums ir noteikts izņēmuma status attiecībā uz Eiropas Savienības likumdošanu, jūs vienmēr varat izdarīt izvēli un piemērot arī šos tiesību aktus. Tā ir liela problēma, kā jau es iepriekš minēju. Eiropas Savienības likumdošana tādā gadījumā netiek uztvērta un skatīta no MVU skatu punkta. Tā tiek izveidot saskaņā ar lielo uzņēmumu vēlmēm, īpašībām, vajadzībām un nekādā veidā nav pielāgota mikro uzņēmumu vajadzībām. Paldies! Grazie, kolēģi! Paldies! Guče kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājiem! Vairums Eiropas uzņēmumu uzskata, ka šī pārvaldības struktūra ir ļoti sarežģīta, ļoti komplicēta, reizēm gan arī kritika ir pārmērīga un dalībvalstī ir savu iemeslu dēļ padara šo sarunu tādu tīri politisku. Bet ar šiem sarežģījumiem ir jātiek galā, Mums ir jāvienkāršo likumdošana, lai tā būtu labāk saprotama arī mūsu pilsoņiem. Kā piemēram minēšu kādu ziņojumu, ko prezentējām mūsu grupā, tas nav saistīts ar uzņēmumiem, bet tas ir pārskats par uh, dalību valstu vietēju līmeņu iestādēm, ir labie piemēri, sliktie piemēri, uh, gadījumi, kad tiek izmantots uh, kopienas finansējums, uh, um, kāds ir notiek monitorings, beig beigās bija audits, un iestādes beig beigās secināja, ka šis finansējums ir izmantots pamatoti. Bet bija viens izņēmums, un šajā izņēmuma gadījumā finansējums bija uh, jāatsūta, un tas, kas bija jāatnodod atpakaļ, jāatgūst, bija 39 centi. Tādēļ jāsaka, nu, šie 39 centi bija saistīti ar visai lielu birokrātisko slogu un visai daudz dokumentiem, un mūsuprāt šāda pieeja patiešām nav pamatota, nav loģiska. Bet šo normu piemērošana tīri vietējām pašvaldībām šādā konkrētā gadījumā ir smieklīga. Mēs zinām, ka Eiropas Savienībā tiek strādāts pie labāka regulējuma, um, pie pārskatīšanas, pie ietekmes izvērtējumiem. Tādēļ gribētu vērsties pie Eiropas parlamenta un tomēr aicināt paturēt prātā to, ka, ja runājam par labāku regulējumu, tad mums ir jādomā par to, kādas ir MVU bažas, un mums nevajadzētu radīt nepamatotu slogu. Ir jāizmanto vienkārša teksta redakcija, uh, labāk vienkāršs, labāk saprotams, lai arī pilsoņiem būtu labāka izpratne par procesiem Eiropā. Paldies! Liels paldies! Klokēja kungs, lūdzu! Liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu sniegt zināmas pārdomas no savas puses par diskusiju saistībā ar administratīvās slogas samazināšanu. Šajā diskusijā izskanēja daudzi viedokļi, Un daudzi elementi bija saistīti ar šo melno vai balto izpratni, vien, vai nu viengalējība vai otra. Tātad, ka no vienas puses ir ceļš, kad var noteikt standarta izņēmumu procedūru maziem vidējiem uzņēmumiem, tā ir ideja par to, ka jāsaprot, vai konkrētiem Eiropas Savienības tiesību aktiem vajadzētu attiekties uz MVU vai nē. Mēs no Business Europe uzskatām, uh, ka tā ir nepareiza izpratne par komisijas priekšlikumu. Jo, ja rūpīgi izlasām komisijas priekšlikumu, tur ir redzams, ka esošais priekšlikums nav standarta izņēmuma procedūra. Nē, tā ir standarta ietekmes izvērtējuma metodika. Un šāds priekšlikums ir izstrādāts, lai panāktu progresu un lai apturētu šo sistēmu, kad uh, Uh, neviens, arī komisijā neviens tā īsti nav atbildīgs par rūpīgiem, detalizētiem izpētes izvērtējumiem attiecībā uz to, um, ko var panest MVU un mikrouzņēmumi. Tādēļ komisija savā novembra, pagājušā gada novembra priekšlikumā vienkārši ir piedāvājusi definēt un pieņemt lēmumus uh, par to, ka ģenerāldirektorāts, kas nāk klajā ar likumdošanas iniciatīvu, viņiem būs jāpierāda, ka prasības attiecībā uz MVU ir proporcionāls un ka MVU var tos panest. Mūsuprāt, tā ir laba ideja, ideja atbalstām, jo jāpatiešām tiek minēts arī tas, ka ir jāveicina pašnodarbināto darbība, un domāju, mums vajadzētu apzināties, kāda ir kopējā situācija pasaulē. ASV situācija, varētu teikt, ir citāda, tomēr ir daudz arī šādu mazu uzņēmumu, kas ir um, Eiropā. Tie ir uzņēmumi, kuros strādā um, 15 cilvēki, teiksim, strādā mašīnu būvē, pavisam neliels uzņēmums, un ir jādara viss, lai šādos situācijās mēs izvairītos, ka uh, šādiem uzņēmumiem ir pārlieku liels sarežģīts likumdošanas sloks, un galu galā būs arī tādi gadījumi, ka daži tiesība akti nav proporcionāli, tie nav pielāgoti mikrouzņēmumiem, maziem uzņēmumiem, un ir ļoti labi, ka šādos gadījumos šie uzņēmumi saņem vieglāku režīmu iespēju. Šie kompozītu materiālu, teiksim, pārstrādē mašīnu būvē, nu, šādam uzņēmumam citādi nāksies ļoti grūti. Tādēļ domāju, ja komisijas priekšlikums tiek pareizi saprasts, tad, domāju, tas tikai veicinās uzņēmē darbību un to uh, mazo MVU konkurētspēju kopumā. Paldies! Grāci! Paldies! Hārtleba kungam vārds, lūdzu! I would, um... Jā, vēl viens komentārs no manas puses par esošo situāciju Eiropā. Rubiga kungs savā ziņojumā jau ir minējis, ka 13% no Eiropas uzņēmumiem jau šobrīd eksportē uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, un jāsaka, šis cipars nav nemaz tik slikts. Tādēļ domāju, ka šajās diskusijās mums vajadzētu domāt arī par to, ko darām, lai veicinātu tirzniecību tādā zemākā līmenī un cik milzīga tam ir ietekme. Manuprāt, MVU ļoti daudz ko iegūst no vienkārši tirgus regulējuma Eiropā. Ne jau par velti mums vēl aizvien ir mūsu lielākais birojs Mīnhenē, jo Austrijas uzņēmumi, tad, kad sāka tirgoties ar Vāciju, ar Bavāriju, arī viņiem bija jāsniedz visai plašs atbalsts gan uh, eksporta kontekstā, gan arī pakalpojums sniedzējiem. Domāju, ka Eiropas tirgumi jādarbojas veiksmīgi, vienkārši, Tur ir jābūt iespēja, lai uzņēmumi augtu līdz konkrētam kritiskajam lielumam. Un tādēļ domāju, ka vienkāršošana tīri uh, ar ideju samazināt administratīvo slogu MVU kopējā tirgu ir labākais atbalsts, lab, tā ir labākā atbalsta sistēma, kā ļaut Eiropas uzņēmumiem augt, uh, attīstīties salīdzinājumā arī ar um, tātad jaunatīstības valstu tirgiem, kam cenšamies līdzināties. Paldies! Grāce! Eh, Paldies! Julien Garjē no komisijas vārds lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu izteikt eh, pateicību uh, par to atbalstu, ko es dzirdēju no jūsu puses par to, ka tiek atbalstīta arī internacionalizācija MVU, par to arī Rībikungs teica, par Eiropas uzņēmumu programmu. Komisija ļoti uzmanīgi uzklausīja visus komentārus. Mēs eh, saprotam, ka ir iespējami uzlabojumi arī šī tīkla darbībā. Mēs strādājam ar ietekmes rādītājiem, kosmoprogrammai, tas attiecīgi ļaus uzlabot arī tīkla partneru darbību un ir svarīgi arī likt lietas perspektīvā. Um, mēs arī izvēlamies partnerības dalībniekus pēc konkursa principa. Uh, un mēs gribam nāk tuvākajos gados izvēlēties vislabākos partnerus. Mēs uzklausām arī visus priekšlikumus. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams arī stiprināt kontakts ar MVU, bet tas ir atkarīgs arī no citām, no augstākām organizācija. No Eiropas līmeņa jāsniedz ir atbalsts un tas attiecīgi ļautu uzņēmumiem arī gūt priekšrocības no vienotā tirgus. Es arī gribētu atgādināt, ka šīs te uzņēmējdarbības inovācijas programmas izvērtēšana ļaus ļauj mums eh, teikt, ka rezultāts ir bijis labs. Šeit ir bijis kvalitatīva analīze, un arī to ir pauduši mazie virie uzņēmumi, kas ir izmantojuši šo tīklu, un arī kvantitīva ir bijusi mm, šī izvērtēšana, un CIP programmas piecos gados ir bijusi arī kvantitatīvi liela ietekme, tātad vairāk 400 miljonu eiro. 450 miljonu eiro. Uh, tad, tad šī programma tiecīgi ir labs instruments un arī tā veicina citu organizāciju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā. Tad mēs izmantojam vēl SS MVU feedback vai paneļformas, un tādā e, veidā mēs iesaistām arī citus, konstatējam arī šķēršļus un to, kas traucē e, strādāt ārpus Eiropas robežām. Mēs domājam par potenciālu efektivitāti, mēs arī izvērtējam e, mūsu politikas efektivitāti, tieši runājot par tām politikām, kas ir mērķētas uz MVU. Paldies! Parola Paldies! Rūbiga kungam vārds, un pēc tam Kroicmana kungam secinājums ieteikt lūdzu. Paldies, priekšsēd! <clears throat> Paldies par eh, šo debatu, kas mums visiem ļoti nozīmīgi. Šīs problēmas apzināties, apzināties iespējamos risinājumus šī diskusija arī mums eh, ļauj gūt dažādu organizāciju plašu pieredzi Tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka izšķiroši nozīmīgi, lai Eiropā būtu vairāk produktu, vairāk pakalpojumu, kurus pasaules patērētāji vēlas pirkt. Un mūsu pamatpieeja ir jābūt tādai, ka mēs raugamies tieši kā to veicināt. varbūt ne tikai šos dažus miljārdus, kas pat labāk ir paredzēti un kas varbūt ir nepietiekami, koši no ES finansējumu mēs varam aplūkot, bet varbūt, ka varētu eh, arī nacionāla līmenī līdzfinansēt šos instrumentus. Valstī būtu jāiegūst ne tikai no pēļņas ar uzņēmumu nodokli, bet arī risk, pie riska eh, jāpiedalās eh, piemēram, varētu domāt par to, ka uzņēmuma nodokļi 30% tiktu atvēlēti garantijām. Tātad nacionālo valstu ienākumu 30% no uzņēmuma nodokļu varētu tikt atlicināti garantijām. Tas būtu ļoti nodrīgs instruments, lai uzņēmumu likviditāti e, uzlabotu, lai veicinātu investīcijas. Un visbeidzot, es gribētu sacīt, ka, manuprāt, visā pasaulē cilvēkiem ir viens mērķis - vairāk eh, nopelnīt, vairāk gūt, un tam, kas kaut ko dara, kas izglītojas, šāda iespēja būtu arī jādod. Neaizmirsīsim to. Paldies! Paldies Rubiga kungam, vārds Kroicmanam, paldies par uh, eh, daudzām ierosmēm, kuras guvām. Ir šeit daži jautājumi, pie kuriem mums būtu jāstrādā. <clears throat> mums būtu jātiecas skaidri norobžot Horizon 2020. gadu un kosme programmu. Tīri vienkārši tādēļ, lai uzņēmumi varētu vieglāk strādāt ar šīm programmām. um, ehm, atskaitēm ir jātiek vienkāršo, tā mēs runājam par kosmu un MVU e, kritēriju, definīcijas kritērijiem ir jābūt alternatīviem, nevis kumulatīviem. Ir jāraida skaidri signāli uzņēmējiem par to, kādas programmas ļaus viņiem piekļūt šiem līdzekļiem, un es domāju, ka ir arī jāliek akcents uz zināšanu nodošanu, kā arī uz to, e, kā tiek nodrošinātā e, ģimenes uzņēmuma vadības pēcsecība. E, te ir nepieciešams arī atbalsts finansiāls, lai uzņēmumi varētu ar jaunām idejām iet tirgū, lai radītu jaunas darbvietas. Sirsnīgs paldies tātad visām šorīt gūtajām ierosmēm. Es domāju, ka jābūt skaidram arī tam, ka kosme programmai ir jāstrādā iespējami vienkāršāk, ar mazāk birokrātiju, lai ieinteresētie uzņēmumi gūtu iespēju gūt labumu no kosme programmas. Paldies! Ļoti labi. Mūsu komitejas vārdā paldies visiem viesiem. Jūsu prezentācijas bija ļoti interesants un noderīgs. Paldies kolēģiem Rībigam Kreutzmanam. Viņi turpinās strādāt ar šiem jautājumiem. Un pēc dažām minūtēm sāksies debate ar komisāru Ettingeru. Man tika teikts, ka viņš tepat e, jau kaut kur tuvumā esot, pēc trim, četrām minūtēm viņš varētu e, būt mūsu zālē. Bīnē, komincām. Labi, tad ķersimies atkal pie darba. Patiesībā mums laika ir atlicis vairs tikai pusstunda. Un tas nozīmē, ka nevaram kavēties. Laika patiešām nav daudz. gribētu pateikties komisāram Otingeru kungam par ierašanos pie mums šodien. Un, kā jau minēju, sākotnēji bijām plānojuši 40 minūtes šai diskusijai. Uzreiz došu vārdu komisāru kungam, iepazīstināt mūs ar prezentāciju. Atvēlēsim viņam desmit minūtes viņa ievadrunai, un pēc tam būs jautājumi un atbildes lūdzu. Prezident, priekšsēdus kundze, dāmas un kungi, deputāti, paldies par uzaicinājumu šim regulāram viedokļu apmaiņas pasākumam Kādi ir Eiropas komisijas plāni enerģijas politikā, kādi ir mūsu likumdošanas pasākumi, kādi ir mūsu uh, plāni 2012. gadā, bet arī jau 2013. Pat laban sākšu ar iesāktiem darbiem. Trialogu sēdes turpinās. Pirmkārt par energoefektivitāti mums ir Eh, ierosinājums Eiropas eh, direktīvai šajomā, otrkārt par starptautiskām attiecībām attiecībā uz mūsu energo ārpolitiku pēdņās. Esmu pateicīgs par parlamentu referentiem, par ļoti veiksmīgu līdzdalību. Es saredzu iespēju, ka abos šajos pasākumos eh, nākamo nedēļu gaitā tiks pieņemts lēmums. Attiecībā uz starptautiskiem nolīgumiem es būtu pateicīgs, ja jūs, kā parlaments, varētu nedaudz spiedienu radīt, eh, lai šo pasākumu saistošais raksturs tiktu gūt jūs atbalstu. Jo vispārīgie paziņojumi ir tādi, ka mēs tikai ierobežotā mērā varam runāt par Eiropas vienotu e, politiku attiecībā uz enerģētiku ar pasauli. Vakardien mums bija tikšanās ar e, Azerbaidžāns energo ministru Aškabadas direktoru. Viņi viesoja šeit Briselī, lai trīspusējās sarunas uz mandāta pamata Kaspijas jūra gāzes vadam. Mums ir vairāk kopīga pozīcija vajadzīga, lai mums būtu skaidrā, ka viena balss attiecībā uz ārpus un mūsu priešakums ir tam pamats. Jūs atbalsts šovakar arī ir nepieciešams nākamo sēžu sagatavošanā energoefektivitāte. Mēs cīnamies ar parlamentu kopā ļoti konsekventi ir runa par saistošiem pasākumiem, par instrumentiem, kas iedarbosies. Mums nāksies pārliecināt padomu, ka viņu piedāvājums nav pietiekošs, lai mēs sasniegtu šos 20%, kurus esam sev nosprauduši kā mērķi. Dānijas valdība ir mums labs partners un mums ir ambīcija līdz jūnija beigām panākt rezultātu. Iespēja ir, ka mēs to arī tiešām panāksim panāksim. Likumdošanas pasākumu uzsāktie. Um, tātad naftas platformas jūrā un uh, arī gāzes platformas. Šeit ir interesants sarunas, sarunas, sarunas sarežģīts sarunas, bet tās virzās uz priekšu. Dalību valsts uh, vairākums nevēlas direktīvu, nevēlas um, regulu, bet direktīvu lai tam būtu vairāk uh, manevru telpas. Mūsuprāt, šeit varētu panākt vienošanos uh, gada otrajā pusē. Gatavojam trīs paziņojumus, kas jums būs acīm redzot diezgan svarīgi. Pirmkārt, paziņojums par to, cik tālu esam pavirzījušies vienotā tirgus pabeigšanā. Otrakārt, paziņojums par Eh, atjaunīgās enerģijas veicināšana, īpaši eh, elektrības, bet arī transporta jomā. Treškārt mūsu paziņojums par CCS, Carbon Capture and Storage. Esam pārliecināti joprojām par šīs tehnoloģijas ne, nepieciešamību. Vakardien es biju Monstatē, Norvēģijas kalnos, kur liels pilotu projekts ir uzsākts, un esmu nobežījies par mūsu sešiem projektiem, kas ar jūsu finansiālo atbalstu ar vienu miljārdu kopumā Eiropā e, būtu jāīsteno. CCS tehnoloģija īstenībā nevirzās tā, kā vajadzētu. Vairāk iemeslu. Pirmkārt, CO2 emisiju cena mūs ETS sistēma pat labāk nedarbojas ar 6-7 eirām, tas nav pietiekošs, tas nav pietiekošs stimuls. Otrakārt, izmaksas, bet arī uh, atļauju procedūras ir pārāk sarežģītas dažās valstīs, kā Vācijā. Pat nav nacionāls likumdošanas šajā jomā, tā tad mūsu Eiropas prasības vēl īsti nav īstenotas, tās vēl nedarbojas. Esmu gatavs e, šo jautājumu atspriest ar jums padziļināt. Mums ir ne, nedaudz vairāk laiks nepieciešams mūsu stresa testam. Esam saņemuši NSREK ziņojumu. Šis ziņojums ir ļoti svarīgs visādā ziņā, bet tas ir jāpadziļina, jāpapildina. Konkrēti jautājumā, kādā stāvoklī ir mūsu atomspēkstacijas, uh, ja, piemēram, nogāžas nu, lidmašīna, ja ir kāda cita eksterna problēmas izraisītāja, Ensrek to nav pietiekoši iztirzājis. Un šeit ir Eiropas likumdošana jāpapildina. Es to esmu gatavs. Un tad par 2050. Eh, gada energo ceļkārtu. Un jautājums, vai nākamajam gadu desmitam līdz 2030. gadam būtu jānoteic saistoši mērķi, tātad 2020. gada mērķi, vai visi trīs būtu turpināmi uz ambiciozāk mērķi vēl virzienā CO2 samazināšanai, atjaunīgai enerģijai, efektivitātei un kā mēs tad reaktivizēsim savu ETS sistēmu ar kolēģi Hedegārdu kopā es tagad strādāju pie, pie ierosinājumu, kas būs gatavs otrā pusgadā. Mans kolēģis Almunija ir vadošais uh, atbalsta programmas izstrādē attiecībā uz oglekļu noplūdēm, ko mēs uh, darb, dalībvalstīm kādu atbalstu sniegsim, lai mazinātu šo problēmu, un kādas iespējas pastāv, bet kāds arī ir pilnvar dalījums ar dalībvalstīm, lai eh, sadarbotos efektīgāk un kāda varētu būt tad mūsu atbalsta maksājumi šajā jomā. Tālāk mēs vēlamies turpināt savu darbu ES budžeta jomā mēs cīnīsimies tātad nākamā pusgadā par Connecting Europe Facility. Mums ir labi argumenti, ka mums ir nepieciešama nākamā gada gaitā katru gadu vismaz ga, miljo, miljards, pusotrs miljards šajā jomā Un es gribētu jūs lūgt eh, arī lobēt savās dalībvalstīs, savās valdībās, jo es apgalvoju, ka energo infrastruktūrā, kas ir Eiropas energo infrastruktūra, jūs ietaupīsiet ilgtermiņā. Ja dalībvalsts pati pa sevi katrs plānos un investēs, tas būs daudz dārgāk. Piemērs. Ņemsiet Ziemeļūru, Īriju, Lielbritāniju, Dāniju, Vāciju, Nīderlanda, Bēģija, Luksemburga, Francija. Ja mēs um, vēja parkos, kas ir jūrā vai arī krastā, investējam vēja enerģijas parkos un tad investējam un līdzfinansējam, tad tas ir prat, faktiski lētāk nekā, ja 6-7 dalībvalsts katra pa sevi plānos. Connecting Europe Facility un nākamgad mūsu ierosinājumus projektiem, kuros visa Eiropa kopīgi ir ieinteresēta. Viens piemērs. Pat labāk mēs redzam, ka uh, vidusjūras austrumu piekrastē ir interesanta attīstība. Izraela, Kipra, uh, Grieķija, Turcija ir iesaistīta. Pat labāk tur notiek urbumi. Un ir jautājums, vai šeit ir pietiekošā mērogā gāze uh, iegūstama, ja tas tā būtu, tad uzreiz rastos situācija, ka uh, eh, cauruļvādi būtu nepieciešami no šī reģiona uz Eiropas centrālo daļu. Šādos pārobežu plānojumos nafts un gāzes vadiem mums ir jādarbojas visos Eiropas reģionos. Tas ir viens no mūsu darba akcentiem šogad, nākamgad Eh, arī gatavojoties nākamajam septiņu gadu daudzgadu finanšu plānam un attiecībā uz Connecting Europe Facility. Pēdējais, ko vēl sacīt. Viedo uh, sadals tīklu un uh, elektro um, me, uh, tātad, um, skaitītāju standartizāciju. Šeit mēs gribam sniegt piemēru, kā uh, nākotnē ar enerģijas infrastruktūru, informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, mēs varam kopīgi uh, veicināt e, eiropeisks risinājumus. Tik tālu daži mūsu šī gada darba akcenti un 2013. gada pirmajam pusgadam e, ļoti labprāt iesaistīšos debatēs ar jums 2020. gada tēmu, un es pat nepieminēju, kaut gan arī tas ir svarīgs jautājums. Paldies Ēdingara kungam. Un tagad Delgas Dio kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties komisāru kungam par šo sanāksmi. Šī sanāksme ir daļa no tādām struktūrālām sanāksmēm, kuras mēs organizējam. Jūs eh, pastāstījāt mums par esošo situāciju ar dažādiem projektiem, failiem, arī pastāstījāt par to, kas tiek gatavots. Un man ir jautājums par eh, vienu konkrētu jautājumu. Eh, tā ir viena no pēdējām lietām, ko jūs pieminējāt. Es gribēju uzdot jautājumu par Connecting Europe instrumentu. Ja mēs runājam un domājam par to, kā tālāk attīstīt mūsu enerģētisko infrastruktūru, te ir, tas ir jāskat kopā ar transporta infrastruktūru, ar satiksmi, un eh, kopā mēs veidojam šos viedos tīklus, vai komisija plāno nākt klajā ar kādu likumdošanas aktu projektu, kur būtu tāds uh, pamatiskais ietvers, kas regulē viedos tīklus, uh, lai saņemtu visi attiecīgo impulsu mūsu sarunas kontekstā. Paldies. Paldies, Hercogs kundze. Uh, thank you, thank you, Chairman. Uh, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārkungs, ka atnācāt. E, es jau ap, apsveicu šīs regulārās tikšanās ar jums, gan iekšā formāli, gan arī neformāli. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgas ir šādas sanāksmes, līdz ar to mūsu sadarbība ir daudz labāka. Es sākšu tādā pašā kārtībā, ka jūs no sociālistu viedokļa energoefektivitātes direktīvu būtu jāpabeidz pirmajā lasījumā. Un mēs atcer, ļoti ceram, ka šis veiksmīgais iesākums arī palīdzēs slēgt šo uh, dosie. Arī mūsu referenta Dānijas prezidentūra ir, ir apņēmis pilnu pabeigt šo darbu. Ļoti pareiz būtu runāt par, par jaunām, par enerģētisko efektivitāti, nevis uh, pulēt kaut ko vecu. Te es jums piekrītu. Es esmu referente ārējās enerģētiskās politikas jomā. Mēs ļoti ceram, ka šo pēcpusdienu mēs ar balsošanu apstiprināsim, ka mēs esam vienoti kopā ar ēnu referentiem. Mēs rīkojamies ļoti proaktīvi, esam sasnieguši ļoti daudz. Ļoti ceram, ka komisijai patiks mūsu ierosinājumu, un jā, mēs gribam arī izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, jo, manuprāt, dalībvalstīm ir jāsaprot, ka solidaritāte ir galvenais vārds enerģētikas jomā. Jo Tāpēc mēs arī apsveicam visas dalībvalstu rīcības, kas iet šajā virzienā un citus virzienus, kurus mēs arī, diemžēl, redzam, mēs neatbalstam. Mēs arī gaidam attiecīgos dokumentus, kas, kas paredzēti rudens periodam, un arī esam nedaudz nobēdājušies, ka šie stresstesti netiek, pa, pa, netiek pabeigti kā paredzēts jūnijā. Mēs tomēr ceram tad rezultātu par stresa testiem saņemt pēc iespējas ātrāk. E, tomēr drošība, izturība ir ļoti svarīga, un ja mums ir nepieciešams gaidīt līdz septembrim, lai iegūtu pienācīgu ziņojumu no komisijas, tas tomēr ir labāk nekā sasteigtā e, veidā kaut ko saņemt jūnija. Tomēr gribētu pasvītrot, ka mēs uzskatām, ka atsevišķi lēmumi dalībvalstīs dažās ir pieņemti dalību valstis nav, dažas nav īpaši dedzīgas piedalīties finansiāli projektos, tas varētu mazināt kodoldrošību. Un vēl ārpus Connecting Europe eh, programmai un energoefektivitātei mums ir nepieciešams stabils plāns. Mēs uzskatām, ka pētījumiem enerģētikas jomā ir jāveido ļoti svarīga daļa un eh, varbūt tā ir jūsu mandāta sastāvdaļa. Un tā kā es esmu no Ungārijas, es ļoti ceru, ka veiksmīgi pabeigsiet sarunas ar Azerbaidžānu. Man ir ļoti žēl, ka mēs lēmām savādāk, bet es uzskatu, ka Eiropai tomēr būtu jāgūst panākumi arī šajā nozare. Grāci, mi skužo, esmu insistente, ma... Paldies, es atvainojos, ka es jūs teidzināju, bet mums galīgi nav laika. Tāpēc lūdzu nerunājiet vairāk kā divas minūtes, pretējā gadījumā mēs nevarēsim vārdu visiem Hols kundze. Paldies komisāra kungam par ļoti lielisko pārskatu par notiekošo, it īpaši man patīk eh, jūsu uzsvers uz to, ka vajadzētu detalizēti veikt šos izturības testus vai stres testus. Jūs arī teicāt, ka būs nepieciešama Eiropas likumdošana, kas padarītu mūsu kodola reaktorus drošākus. Vēl divi jautājumi, kurus jūs varbūt tieši nepieminējāt, bet tomēr. Ehm, tātad zemes lietojuma nomaiņas likumdošana. Mēs šo likumdošanas priekšlikumu gaidām no komisijas jau divus gadus, un es ļoti ceru, ļoti sapratu, sapratu, ka šīs sarunas komisijā ir apturējušās um, pagājušā nedēļa. Varbūt varētu pateikt, kad notiks pozitīvs risinājums zemes lietojuma ziņā. Otrs. Uh, komisija ir izstrādājusi regulu par drošību nafts ieguvēju uz platformām. Šķiet, ka vairāk mums grib, lai tā būtu direktīva, nevis regula. Vai jūs domājat par to, kā, kā piedāvāt direktīvu regulas vietā? Uh, varbūt tad arī lietas virzīsies ātrāk uz priekšu. Paldies, Hāmsa kundze. Arī es vēlētos pateikties par iespēju mm, piedalīties šajā debatē par komisijas plāniem kas ir jūsu pāziņā, Ētinger kungs, man interesē stresstest debatas sakarā tieši apmeklējot vai pētot atomspēkstacijas Eiropā papildus. Kas, kāda informācija tur ir domāts iegūt? Jūs e, e, teicāt, ka kaut kāda ārēja ietekme, e, nu, triecienu, lidmašīnu nokrišana, tad tā varētu būt domāta, nu, kas, es īstā nesaprotu tomēr to. Man interesētu, vai attiecībā uz rudeni jums jau ir dalība valsts piekrišana, ka uh, drošības direktīva tiks pārskatīta un vai dalība valstis tagad ir signalizējušas gatavību, ka Eiropa eh, vienotus augsta līmeņa drošības standārtu šajā direktīvā iestrādāt, pirmajā piegājienā tas neizdevās, kā mēs zinām. Un tā kā stresstesti notiek Fukušīmas ēnā, man interesētu, kā jūs eksperti vērtē Japāņu apgalvojumu, ka apmēram gadu pēc uh, negadījuma tagad šī Fukushīmas iekārta esot uh, droša, bet eksperti, kas ir tur bijuši, saka, ka nē, situācija pro, joprojām nesot uh, zem kontrols, radioaktivitāte un karstums uh, spēkstacijai joprojām turpinot pieaugt ar vienu un cilvēki Fukušīmas apkaimē dzīvojot ar mainīgi arvien pieauguši pat eh, radioaktivitāti. Man interesētu, vai Eiropas drošības eksperti scena, eh, Fukušīmā negadījuma scenāriju Eiropai vispār apspriež. Līdz šim mūsu katastrofas aizsardzības scenātī rēķinās vienmēr ar to, ka mums būtu līdzīga pieredze kā Černobiļā. Tātad eh, viens reaktors tikai Eh, uzsprāgs nevis vairāki eh, vienlaicīgi un pie tam neapdzīvot, neplaši apdzīvotā reģionā. Visam cits eh, scenārijs kā Fukushīmā notikušais, un drīzāk taču Eiropā varētu tāds Fukushīmas atgadījums būt. Vai mūsu katastrofa aizsardzība vispār reiķinās ar kaut ko tādu, kā mēs gatavojamies tādiem gadījumiem? Priekšstādātāji, komisāra kungs, es gribētu Atvainoties, es aizkavējos, varbūt nedzirdēju jūs sākotnējos komentārus, sēdēju citā komitejā. Bet man ļoti interesē jūsu komentārs sakarā ar vidusjūras basēnu atrastās um, na nafts un gāzes krājumiem. Ņemot vērā enerģētisko piegādi Eiropā, mums uh, ļoti interesanti ir dzirdēt par šo jauno, jauno resursu pieejamību pie mums es saprotu, ka naftas gāzes uh, transportēšana visefektīvāk būtu caur Kipru uz Turciju un tā tālāk, bet šeit parādās dažādi diplomātiskie un tiesiskie jautājumi. Būtu ļoti jauki, ja jūs nedaudz vairāk varētu atklāt šo tēmu jo noteikti tā, tas būs prioritārs jautājums piekļuvu šiem resursiem, to ieguve, un vai komisija darīs visu, lai diplomātiskās problēmas ar Turciju netraucēs veiksmīgi eksploatēt šos resursus. Paldies. Grācie, Suza Vāgner. Paldies, Vāgners kungs. Paldies. Es arī gribētu pateikties Tingera kungam par to, ka viņš vienmēr ir tik ļoti pieejams un nākt uz parlamentu un informēt deputātus par jaunāko. Uh, man ir sekoši jautājums. Šobrīd ir tas, ka konflikts Eiropā ir taupība un ir izaugsme. Ko dara Ettinger kungs šai ziņā? Uh, ko jūs darat savas kompetences ietvaros? Uh, ir ļoti svarīgi virsīt šo jautājumu pareizi. Pirms dažiem gadiem Spānijas presē es izlasīju kaut ko tādu, noteikti nu, tas arī publicēts citviet, tas bija kāds raksts, ko parakstīja gan Ettingera kungs, gan arī Vācijas ārlietu ministrs, un šajā rakstā ir runa par Eiropas būvēšanu, no šo fundamentālo uh, tēmu viedokļa, tātad fokusēties uz enerģētisko infrastruktūru un enerģētikas politiku. Tomēr gan ministra kungs, gan, gan Ettingera kungs uh, rakstīja ļoti neprecīzi, ļoti izplūdušā veidā un īstā ideja nemaz nav nonākusi līdz eh, pilsoņiem ir ļoti labi, ka jūs nākat un stāstat mums lietas, bet ir svarīgi arī stāstīt ierīnas cilvēkiem precīzā skaidrā veidā par to, kāds ir iespējas, kas ir jauns parādījies, mums taču ir dažādi komunikācijas kanāli. Būtu daudz pareizāk runāt tieši ļoti tēlaini un skaidri, lai arī ierins cilvēks saprastu. Galvā jūs veicat ļoti svarīgu darbu. Paldies! Grazie, dopo i koordinatori, i kolēģi. Paldies, pēc koordinatoriem došu vārdu arī kolēģiem Kreutzmann kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Pirmkārt, jūs pieminējāt kolēģi atbalsta trilogu procedūrā, ka komisija saņemt vairāk informāciju. Mums politiskā grupa jūs pilnīgi atbalsta šajā ziņā, jo, ja jūs vēlaties īstenot Eiropas enerģijas politiku, tad jums ir jāzina, kas notiek ārpus Eiropas, kāda ir līguma, kur varētu kaut ko mainīt. Man ir jautājums, kādas jūs saskatiet iespējas. Mēs runājam par vēja enerģiju, e, dienvidrietumu dienvidu, ziemē, ziemē, dienvidu virzienā. Kādu jūs redzēt iespēju šeit uh, savienojums radīt arī rietumu austrumu virzienā? Jo ir atomspēkstatīs reģeneratīvā enerģija būtu ļoti liederīga Eiropas līmenī labāk tīklošana panākt. Tas ir klasisks Eiropas projekts, protams, dalībvalstīm ir jāpiedalās šādā projektā, bet kādas jūs redzat iespējas uh, Eh, šeit kaut ko darīt, varētu lielu līdzekļu ietaupījumu tikt panākt infrastruktūrā, ja mēs domātu ne tikai ziemē dienvidu virzienā un nacionāli, bet eiropeiski. Otrakārt, es lasīju 2050. gadu eh, C kārtas dokumentu un konstēju, ka runājot par demografisko attīstību, eh, tā tur vispār netiek pieminēta. Ja Eiropa ja Vācija, piemēram, saruks no 80 uz 60 miljārdiem, miljoniem, e, tad mums, protams, ir arī iespēja e, CO2 ietek e, samazināt. Tā varētu būt rezerve, lai 2050. gada raugoties uz to sasniegt mērķis. Tomēr mums ir jāpastiprina energo ietaupījuma resursus. Pēdējais jautājums. Mēs runājam par gāzes piekļuvi un tā tā, jā, nu laikam laika vairs nav, tam gan jau kāds citreiz par to vēl varēsim parunāt. Paldies, kolēģis Roils. Komisārs Ritnieks, paldies, ka esat šeit. Arī par to, ka jūs attiecībā uz stres testu nevis kā dažas valsts krītiet panikā, bet to dariet pamatīgi un ja tas ilgstošāk būs lēnāk, tad tas nemaz nav slikti, tad būs stabilāku rezultātu. Tad jūs runājāt, eh, es gribēju jautāt, vai pastāv iespēja, ka komisija noteikums attiecībā uz emisiju tirdzniecību mainītu? Jūs runājat par cēnu izmaiņām, vai komisija šeit gatavojas mākslīgi iejaukties? Otrs jautājums - emisijas tirdzniecības certifikāti. Eh, ietekmi jau ir redzama Vācijā. Pirmā raktuve ir jau slēgta, tādēļ, ka izmaksas ir kļuvušas pārāk lielas, kad mēs varam beidzot rēķināties ar to, kā arī komisija rīkosies, lai atbalstu sniegtu šādos gadījumos. Man tas šķiet nepieņemam. Mēs Eiropā runājam par rūpniecības atjaunošanu, par, bet ar savu viegluprātīgu rīcību mēs apdraudam to rūpniecību, kas jau eksistē Eiropā. Paldies, Balčītis lūdzu. Paldies, komisār, par detalizēto informāciju. Connecting Europe Instruments. Dažādo institūciju sadarbība šajā sakarā ļoti svarīga. Bet mēs esam piedzīvojuši krīzi un līdzekļi joprojām ne, nepietiek. Ir arī resursu politiskās izmantošanas tendence. Jūs runājat par līdz pat pusotru miljārdu eiro ar līdzfinansēm. Privātiem sektoram tātad te būtu jāiesaistās kopā ar Eiropas līdzekļiem. Bet kapitāls taču ir ierobežots. Vai nevarētu notikt tā, ka divi trešdaļi kapitāla tiek izmantoti ekonomiski, un tad uh, kapitāla devēji īstenos politisko ietekmi, vai jūs šeit nesaskatiet risku? ja privātais sektors e, būs kļūst par līdzlēmēju šāda svarīga energotīkla jautājumā. Paldies! Un pēdējā e, minūtē Kolārskai Bubīnskai vēl vārds. Paldies par to, ka ieradāties uz mūsu sanāksmi. Es esmu priecīga konstatēt, ka jūs redzat, ka Eiropas parlaments ir vienlīdzīgs partneris sarunu veikšanā, ka jūs vēlaties diskutēt ar parlamentu, līdz ar to arī ar dalībvalstīm. Un tas ir tikai dabiski, jo enerģētiskā politika ir tāda pēc sava rakstura. Jūs stāstījāt par ziņojumu kas tiek gatavots, kur tiek domāts par kopējā tirgus mērķu realizāciju. Stāsiet arī par to, kā tiek plānots publicēt šo ziņojumu, un kas tad notiks tālāk? Vai tas būs tāds, tāds ziņojums, kur jūs rādīsiet uz, ar pirkstiem uz vainīgo, vai arī šī ziņojuma rezultātā mēs attiecīgi konstatēsim tos mērķus, ko dalībvalstis varbūt nav izpildījušas vai respektējušas. Otrs jautājums ir par, nekti, par Connecting Europe instrumentu. Mēs jau runājam par to Varšavā, paldies, ka pieņemat mūsu uzaicinājumu, bet mēs esam uztraukušies un gribam zināt sekojošo, vai, vai kohēzijas politika kas ir adresēta valstīm, kas varbūt nav tik ļoti attīstīts, vai, vai kāds plāns šai ziņā. Tālāk došu vārdu komisāram. Piecas minūtes, lai atbildētu uz jautājumiem. Um, Connecting Europe instrumenta eh, liedrība, eh, par to nešaubos. Uh, informācijas tehnoloģija, enerģētika, bet arī transports. Tās ir e, jomas, kurām ir nepieciešams mērķiecīgs ES atbalsts, lai pārobežu projekts īstenot bez ES atbalsta. Nacionālā plānošana turpināsies un pārobežu jomā pārāk maz tiks darīts. Es negribu neko sacīt pret kohēzijas un reģionālajām programmām. Arī šeit mēs cīnāmies ar padomu, bet izšķirošais jautājums ir tāds. Vai mēs saņemsim pieaugošu budžetu, nedaudz pieaugošu, tādēļ, ka Eiropas kompetences, pateicoties Lisabonas līgumam, ir pieaugušas, jeb šo mazāk budžetu. Ir tāds dalībvalsts, kas vēlas mums piešķirt tikai 0,8% no es iekšzemes koproduktu, citas 1,1, 1,2 ir gatavs dot. Šeit mūsu intereses ir vienādas. Proti, kas jāpanāk, ka budžets ne, nesamazinās vismaz, bet varbūt pat pieaug nedaudz. Infrastruktūra un pētniecību tas, manuprāt, ir galvenais, kas var veicināt Eiropas konkurētspēju. Par vienoto tirgu ziņojumu mēs prezentēsim oktobrī. Tur būs runa par jautājumu, vai vienotā tirgus pakete ir īstenot, bet ir runa par ko vairāk. Proti par jautājumu, vai tirgus mehānismi darbojas, vai atbalsta ietvars ir godīgs, un kas vēl ir jādara, lai vienotais tirgus tiešām tiktu pabeigts ar caurspīdīgu konkurenci, ar godīgu spēles lauku visiem dalībniekiem, patērētājiem, uzņēmējiem. Oktobrī mēs jums prezentēsim par to ziņojumu. Jautājums, kas, lai būtu energotīkli īpašnieks un kas tevs investēs? Mēs saviem Eiropas strāls tīkliem investēsim nākamos gados 150 miljārdu eiro. Šādi līdzekļi ir nepieciešami. ES budžetā šādi līdzekļi nav. Arī dalībvalsts tīs nav šādi līdzekļi, tas ir iespējams tikai privātām investīcijām, bet mums ir nepieciešams skaidrs regulējums un skaidri noteikumi vienotajā tirgū. Tātad, ja mūsu vienotā tirgus pakets darbosies un ja dalībvalstu regulātori pilds savus uzdevumus, tad privāts investīcijas nerad draudz, jo ja investoriem ir jāņem vērā, kādu noteikumu viņiem tiek izvirzīti, uh, caurplūdēji, trešo pušu piekļuvēji caurspīdīgumam. Bija jautājums par energo ceļkārtu. Energo patēriņu prognozes jautājums, e, ņemot vērā e, negatīvās demografiskās attīstības prognozes, es to labprāt ņemšu vērā tiešām, un es sacīšu vēl kaut ko nākamo nedēļu gaitā mēs dzirdēsim vienu brīnumu eh, burvārdiņu - izaugsmi. Jo vairāk mēs runājam par izaugsmi, jo vairāk mēs patiesībā recesijā iestikstam. Eiropā izaugsmas pat laba nav. Un ilgstoši mēs nevarēsim šo izaugsmu panākt. Varbūt mums ir jāpārveido sabiedrība un ekonomika un jārēķinās ar to, ka izaugsmas nebūs. Un tomēr mums ir jāizteno savu mērķi. E, sabiedrība, kas noveco ilgtermiņā, neaugs. Un budžeta konsolidācija, investīcijas nākotnē, izglītība, infrastruktūra, tam ir jākļūst iespējamam. Mēs nevaram automātiski to panākt ar e, 3-4% izaugsmu. Tādas valsts kā Polija turpinās augt, bet tādas valsts, kas ir e, piesātināts tautsāvniecības, būs priecīgas, ja tās savu ekonomisko budžetu, savu sociālo produktu spēs saglabāt. Ar tādu izaugsmu, kāda bija pēdējos gadu desmitos, vērojam, šīs problēmas vairs nevarēs risināt. Vēl viens teikums šajā sakarā. Mums ir iekšzemes koprodus 13 miljārdi eiro, ES 27 valsts savienībā, mums katru gadu ir 600 miljārdi jaunu parādu. Ja mēs nedrīkstam jaunas parāds uzkrāt, tad tādēļ vien jau būs recesija, negatīva izaugsme. Līdz šim eh, mēs esam ar 600 miljārdu parādu ik gads pirkuši savu ekonomisko izaugsmu. Un vai ķīnieši vai amerikāņi, eh, arabu šeihi, eh, šie finansētāji mums ilgtermiņā nebūs. Tas, ka ķīnieši finansē Ungāriju ilgtermiņā nebūs. Uh, E, ilgspējīgs e, pasākums vainu Ungārija nonāks tādā Ķīnas ķilnieku lomā. Ir vēl cita debata, kā uh, uh, uh, attiecībā uz politisko attīstību. Ķīna mums ir nepieciešama, Ukraina nav. Mēs tirgojamies viņiem mūsu, at, uh, mēs savu uh, nostāja cilvēktiesību jautājumos padaram no tā, ka arī tas nav gluži pārliecinoši. Almīni jautājums, kolēģi, man arī šķiet ļoti svarīgs. Es pat labāk runāju ar visiem Eiropas alumīni ražotājiem, ir runa par MC tirdzniecības schēmu, bet ne tikai par to. Vācijā uh, ražotājiem strāles cena ir pārāk liela, un ja jums ir 40% strāles izmaksas, uh, alumīnija ražošanā, tad 1% strāvas pieau, cēnu pieaugums ir, jums vairs peļņas nav, un ja 2% jums būs zaudējumi. Tādēļ tādas valsts kā Vācija vai Zimmerē Vestfāla, tām ir jāpieņem lēmumu, vai tās vēlas eh, palikt eh, rūpniecības valsts, vai tās grib energo eh, intensīvas valsts palikt arī turpmāk, tam mums ir e, oglekļu noplūdes. E, tēma jāņem vērā Vācijā. NAF eh, strausts eh, cena 48% eh, ir dažādi nodevi ietekmē. Tas arī ir tad jāierobežo pretējā gadījumā ne alumīnijas, ne vārš, ne tērauts, ne plastmas, ne cements, ne papīrs, ne ķīmiski izstrādājumi ilgtermiņā nevarēs tikt ražoti Vācijā. Te jāpieņem sarežģīti lēmumi. Vācijas strāles cena ir divreiz lielāka nekā ASV un lielāka arī nekā Francijā. Gāzes nafta arī ir liels lielāka nekā um, ASV. Es neesmu par uh, šiferu gāzi, bet amerikāņi savu gāzi ražo pa 20% uh, tik dārgi, kā mēs importējam uh, Krievijas gāzi. Un vidas skaitījums eh, postījumu Sibīrijā, cim redzot, mums vienalga. Eh, Kipra, eh, ļoti interesants jautājums. Es labprāt plašāk pat runāt. Es esmu pār energo sadaļas atvēršanu iestāžu valstīs. Varbūt gāzes jomā mēs varam panākt izlīgumu tādēļ, ka Turcijai, Kiprai, uh, Grieķijai pēkšņi būtu vienot eh, piekļuvu gāzei, mēs pēc gada zināsim, cik dārga, cik droši būs gāzes produkcija šajā reģionā. Un te ir ļoti interesants jautājums. Ja Kipra ražos gāzi un tā varētu tikt piegādāta Eiropai, tad vai mēs celsim jūras cauruļvādu uh, uz Grieķiju, jebšu vai uh, Uh, sauszemes ceļš caur Turciju tomēr ir efektīvāks. Šeit ir daudz vairāk, ne tikai energopolitikas jautājumi, bet energopolitika varētu būt uh, pār tādu katalizātoru uh, eh, vidusjūras austrumu reģionu izlīgumam. Kolēģi Harms, kundze, es 6.7. jūnijā būšu Japānā, lai tad ar Kitāno pārspiešu šos jautājumus. Es pēc tam, ja labprāt, jums sniegšu uh, tad, tad rakstveidu, tad vēstuli nosūtīšu par eh, Fukushīmas situāciju. Šie riski joprojām ir ļoti uh, lieli Fukushīmā, draudi cilvēku veselībai joprojām ir ļoti nopietni plašā reģionā. Stres testi, lūdzu saprast, eh, es gribu labāk, rūpīgi nekā ātri strādāt, un jūs no manis saņemsiet uh, izvērtējumu lidmašīnu nogāšanās un riski eh, spēkstaciju eh, Čaulā un pašā spēkstacijā. Arī te ir eh, šī eksperta apmeklējuma Katanāla Temelīnā Fessenheimā paredzēta nākamo mēnešu gaitā. Es pateicos par atbalstu energoefektivitātes jomā. Es ceru, ka trilogā pirmajā lasījumā mēs saņemsim lēmumu, jo Dāņi šeit ļoti suverēni to visu procesu vāda. Un attiecībā uz viedajiem pārredz tīkliem ir runa nevis par likumdošanu, bet par vienošanās ar SEM un SEMELEK ES rūpniecības savienībām un cerams, ka mums izdosies panākt vienotu Eiropas standārtu vēl šogad. Attiecībā uz ILUK, eh, ar to es beigšu, diemžēl nevar visu izklāstīt šeit. Šeit, attiecībā uz klimata aizsardzību, esmu bijis drīzāk varbūt pārāk pragmātisks, pārāk piesardzīgs. Komisijā ir citi kolēģi, kā lauksaimniecības, rūpniecības atbildīgie. Un tādēļ es un ar kolēģi Hedegārdu kopīgi cīnos par šo priekšlikumu, kas tad četri nedēļa laikā, cerams, komisijā tiks vienbalsīgi atbalstīts, eh, un tad jūs to arī saņemsiet. Paldies! Liels paldies, komisāra kungs! Atvainojos, ka nācājos jūs steidzināt, jo patiešām jāpabeidz bija darbs. Priekšsēdētāji atvainās tulkiem, kuri arī aizkavējās gandrīz jau 15 minūtes. Gribētu pateikties komitejas vārdā visiem. Atgriezīsimies pulksten trijos un tad pievienosies Tajānī kungs. Līdz vēlākam.